Salut. Comment stai, amico mio? Ça va? Very well indeed. Bene. Se siamo d'accordo, diamo inizio alla commissione. Do il benvenuto a tutti. Nu, tad sāksim mūsu komitejas sēdi. Laipni lūdzu visiem. Tehnisku iemeslu dēļ es gribēju jūs informēt, ka mums nebūs tulkojuma slovēņu un somu valodās, par to atvainojos. par darba kārtību. Gribēju apsveikt itāliešus ar lielo uzvaru sestdien. Es ceru, ka esat atguvušies no svinībām un varēsiet labi novadīt šo sēdi. Liels paldies, Agņokungs, saka priekšsēdētājs. Mēs strādāsim kopā kā komanda. Kā jau teicu, atvainojos par to, ka nav tulkojums sovu somu un sloveņu valodās. Dichiaro approvato l'ordine del giorno, adottato l'ordine del giorno. Ja nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Un tas pats attiecas arī uz protokolu 7. februāra sanāksmēji. Tātad, ja komentāri nebūs līdz sēdes beigām, tad uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Un šodienas sēdi arī translēs internetā. Tagad pāriesim pie ceturtā jautājuma darba kārtībā un došu vārdu pētījuma autoriem, kas runās par tirgus pasākumiem nākotnes KOP ietvaros. Saluto Isabel Bardāži, il signor Alberto Garrido. Tātad kāda tirgus pasākuma ir paredzēti KLP pēc 2013. gada? Ar prieku došu vārdu Bardāģī kundzei un Garido kungam, kas ir no Madrides Tehniskās universitātes. Un pēc tam došu vārdu referentiem. Atgādinu, ka ir pieejams 20 minūtes, kuru laikā varēs izteikties. Ar prieku redzu ar šeit arī komisijas pārstāvjus no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta. Bet tagad dosim vārdu mūsu viesiem. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs pastāstīsim par šo te pētījumu. To ir sagatavojuši konsultantu grupa, kas bāzējas Madridē. Mums arī ir bijuši konsultanti, kolēģi no citām valstīm. Prezentācijas pirmajā daļā es runāšu angliski, bet pēc tam man kolēģi runās spāniski. Tātad prezentācijas laikā mēs runāsim par šiem sekojošajiem jautājumiem. Pirmkārt, mēs noteiksim robežu nosacījumus nākotnes KLP kontekstu saistībā ar cenu mainīgumu, cenu pieauguma sekas, PTO jaunos disciplīnas pasākumus, pakļaušanos jaunajiem nosacījumiem tirgu saistība ar dažādām politikām, koncentrāciju mazumtirdzības un ražošanas sektoros un iespējamo IT tehnoloģiju izmantošanu šajā te ražošanas sektorā. Mēs gribētu nākt klajā ar trīs pieņēmumiem attiecībā uz šīm politikām. Pirmkārt, cenas ir informācijas novadīšanas rīki. Tas ir jāņem vērā. Cenas sniedz informāciju. Otkārt, ražotāji būs vairāk orientēti uz tirgu un uzzinās, kā labāk pārvaldīt riskus. Un pagātnē jāsaka, ka privātie mārk, e, tirgus pārvaldības instrumenti tika izspiesti, bet nākotnē tā tas nebūs, tas mainīsies. Tātad pirmkārt mums ir jāskatās, kāds ir konteksts konkrētā laika periodā. Skaidrs, ka šeit mēs redzam, ka cenas ir pazeminājušās, Pašlaik situācija ir tāda, ka mums būtu jādomā par to, cik ilgi un cik zemu cenas pazemināsies. Iepriekš mēs e, rēģējām tā proaktīvi, un mums ir jādomā par to, kas notiks brīdī, kad cenas ir būtiski pazeminājušās un kādus proaktīvos pasākumus mēs veiksim. Un visus šos te pasākumus jāievieš tādā neskaidrības kopsakarā. Mēs gribētu izmantot sekojošu pieeju. Tātad vidū jūs redzat, mums ir tirgus struktūrālie pasākumi un piekļuvis pie pārtiks politikas. Un jāsaka, ka dažreiz cenu situācija ir normāla, bet savukārt citreiz cenas var būtiski pieaugt. Un tāpēc mums ir nepieciešamas dažādas politikas, lai reaģētu uz šādām situācijām. Normālā situācijā mums ir nepieciešama proaktīva pasākumi, lai veicinātu to, ka ražotāji ir gatavi grūtām situācijām. Un, ja šāda situācijas rodas, mums ir nepieciešami reaģējoši pasākumi. Un to mēs arī tad visu gribētu piedāvāt parlamentam. Runājot par tirgus struktūrālajiem pasākumiem un piekļuvu pārtikai, mums ir nepieciešami pasākumi, kas nodrošina labāku tirgus funkcionēšanu, piemēram, kontrakti, ražotāju organizācijas un tā tālāk. Nepieciešama arī tāda pastāvīga politika, kas nodrošina piekļuvu pie pārtikas. Uh, piemēram, eh, pārtiks atbalsta politikas vai skolu pārtiks programmas. Eh, mēs gribētu arī pieminēt vairākus proaktīvus pasākumus, piemēram, risku pārvaldības instrumentus un politikas. Un šeit es eh, iekļauju tādus pasākumus kā apdrošināšana, fondi un jauns instruments, ko mēs gribētu piedāvāt parlamentam, tas ir ienākuma drošības tīkls numur divi. Runājot par rēģēšanas pasākumiem krīzes situācijās, mēs gribētu piedāvāt krīzes pārvaldību, piemēram, pasākums pēc, eh, maksājums pēc nepieciešamības nacionālā un kopienas līmenī. Gribētu piedāvāt arī tirgus pārvaldības instrumentus, piemēram, pārtiks uzglabāšanu, robežu instrumentus, e, veicināšanu un tā tālāk. Un šī instrumenta iekļauj arī tādu visaptverošu analz, analīzi iespējamām situācijām šajā sektorā, jo mums ir jābūt gataviem dažādām situācijām, mums ir nepieciešami instrumenti visām šīm situācijām. Tagad runāsim par to, kā uzlabot tirgus funkcionēšanu. Šeit es gribētu pieminēt eh, līgums slēgšanas mehānismus. Mēs rekomendējam to, ka kontrakti ir jāstandartizē. Protams, ka tas nebūtu obligāts pasākums Eiropas līmenī. Par cenām ir jāspēj brīvi vienoties tirgū. Un mēs uzskatām, ka šīs sarunas jāved bez kaut kādiem uzliktiem ierobežojumiem, un To varbūt eh, būtu jāuzrauga vai jāsako situācijai līdzi uzraudzības komitejās, kam būtu arī strīdu risināšanas pilnvaras. Jāizstrādā arī varbūt labas prakses kodeksi vai Eiropas certifikācijas brīvprātīgās schēmas. Ir skaidrs, ka šīs organizācijas radījušas papildus vērtību pagātnē, piemēram, attiecībā uz eh, dažādu veidu produktiem, Mēs gribam šādas programmas arī citos sektoros izveidot, jo liela apjoma ekonomika nāk par labu tirgus darbībai. Mēs gribam veicināt kooperatīvu izveidošanu, lai radītu papildus vērtību un uzlabotu arī darba koordināciju. Tomēr mēs uzskatām, ka krīžu vadība un risku pārvaldība līdz šim nav bijusi īpaši efektīva, Mēs uzskatām, ka PTO līmenī tas nav bijis efektīvi, un ir īpaši sadarbība eh, jāpiemina starp ražotājiem šajā sakarā. Tāpēc būtu jāmin arī profesionālās organizācijas. Šeit gribētu teikt, ka Eiropas Savienības certifikācija jātiecina uz visiem produktiem, uh, ir jāspēlē centrālā loma šādām organizācijām standarta kontraktu izveidē un jārada labāks vertikālās attiecības. Un šīs problēmas jārisina izmantojot dažāda veida jau esošos pasākums, piemēram, labas, kodek, labas prakses kodeks un tā tālāk. Runājot par piekļuvu pārtikai, mēs uzskatām, ka skolas programmas ir nepieciešams, tām ir vērtība, un, protams, tas uzlabojušanas paradumus un veselību. jānodrošina labāka sadarbība ar augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, un, protams, jāiekļauj gan arī ģimenes, gan arī skolu pārstāvi. Tomēr mēs uzskatām, ka šai politikai ir jāizveido mehānismi, lai nodrošinātu lielāku piekļuvu pārtikai krīzes līmeņos, krīzes uh, situācijās, tāpēc ir nepieciešams daudz elastīgākas schēmas. Tagad pārējām pie nākošajiem instrumentiem riska pārvaldības. E, šai politikai jāņem vērā vesela virkne principu. Tātad ir jāizveido tāda daudzveidīga risku uztvere. Ir nepieciešamas elastīgas līdzfinansēšanas schēmas un instruments nevar piedāvāt par velti, ir eh, jāveido tāda risku līdzsvanošana un līdzatbildība, un jāuzlabo, protams, arī zemnieku apmācība, un jāpieņem Eiropas Savienības pamat likumdošanas akti. Nu, tagad pieminēsim to, ko mēs jau iepriekš nosaucām - ienākuma drošības tīkls. Šeit būtu jāskar publiskās schēmas, līdzatbildības ideja, līdzfinansēšana un tā tālāk. Tādējādi Eiropas līmenī tiktu apvienoti riski. Mēs uzskatām, ka tas gan būtu diezgan grūti, varbūt to labāk vajadzētu nacionālā līmenī izdarīt, bet tas atbilstu PTO zaļās kastes no so, uh, eh, prasībām un attiektos tikai uz riskiem, kurus nevar apdrošināt. Šādas pasākumas varētu finansēt varbūt otrā pilāra ietvaros vai 68. panta ietvaros. Tagad došu vārdu manai kolēģei, kas turpinās runāt frā, eh, spāniski, bet Dahī kundze. Pirmkārt, mums ir tādi tradicionālie pasākumi, kas jau ir iekļauti KLP, uzglabāšana, piemēram, un publiskais un privātais sektors, piemēram, robeža aizsardzība, pašreizējā uzglabāšanas sistēma ir jāsaglabā tāda, kāda tā ir, bet runājot par robeža aizsardzību, mēs uzskatām, ka ir potenciāls uzlabot šo situāciju, it īpaši atbilstoši piekļuvas tirgus nosacījumiem. It īpaši tas attiecas uz uh, situācijām, kad ir lielas augstas cenas uz izējumateriāliem, piemēram, graudaugu produktiem kas eh, apdraud piegādes Eiropai. Šādos gadījumos mēs piedāvājam samazināt vai vispār atcelt tarifus. Vēl viena iespēja būtu izveidot citus tarifu instrumentus, Tas gan radītu grūtības dažos eh, tirgos, kā tas ir bijis eh, gadījumā ar dažiem graudaugu produktiem. Tāpēc ir nepieciešama arī tāda drošības klauzī, klauzula, kas nodrošinātu īpašu aizsardzību eh, konkrētiem produktiem. Runājot par tirgus pārvaldības instrumentiem, uzskatām, ka virzīšanas instrumenti ir jāatstāj spēkā, jo tie attiecas uz augstas vērtības produktiem, piemēram, ar geogrāfiskās izcelsmes norādi vai kuriem ir kādas īpašas īpašības saistītas ar dabas resursiem vai vides aizsardzību, vai varbūt varētu pieminēt arī bioloģiskos produktus šeit. Šis virzīšanas nosacījums varbūt būtu jātiecina arī uz augļiem, dārziņiem, vīnu. Šeit nesen ir dotas jaunas iespējas šiem tirgiem attīstīties, jo ir nodrošināta piekļuve jaunu valstu tirgiem un izveidot jauni tirzniecības kanāli, ir īpaši ar trešajām valstīm. Un tur ir noteikti ieguvumi, kas vēl būtu jāpapēta, jāizmanto. Runājot par krīžu pārvaldības mehānismiem, situācijās, kad visi citi pasākumi nav devuši vajadzīgo rezultātu. Un šie pasākumi ir jāizmanto, lai neradītu negatīvas sekas zemniekiem. Šeit varētu pieminēt dabas katastrofas, kad dalību valstis var pieņemt kaut kādus ārkārtas pasākumus, fiskālus pasākumus, nodrošināt lielāku piekļuvu kredītiem vai varbūt maksāt nacionālās subsīdijas. Kopējais tirgus pieļauj, ka būtisku grūtību gadījumos šādus ārkārtas pasākumus var pieņemt. Un lai šādas situācijas risinātu, mēs piedāvājam izveidot rezerves fondu budžetā, lai šos pasākumus varētu elastīgāk piemērot gadījumos, kuri netika plānoti budžeta pieņemšanas brīdī. Tātad visus šos pasākumus iekļaujam šajā schēmā. Šeit mēs jums piedāvājam piemēru no lielopu gaļas ražošanas sektora. Mēs uzskatām, ka šajā gadījumā šim sektoram būtu iespēja izmantot apdrošināšanu un to jauno instrumentu, ko mēs piedāvājam, ienākuma drošības eh, tīklu divi un arī jaunās apmācības un informācijas izplatīšanas kampaņas, tā lai visi riska pārvaldības instrumenti tiktu pielietot zemnieku saimniecībās. Šie pasākumi arī veicinātu izplatīšanas ķēdes darbību. Šeit jāpiemina standarta kontrakti, ko sagatavo ražotāju organizācijas, tas uzlabotu uh, labas prakses izmantošanu un nodrošināt lielāku noteiktību. Ja šie pasākumi nav pietiekoši krīzes apstākļos, tad varētu izmantot uh, tirgus pārvaldības pasākumus, uh, tādus kā uzglabāšanu valsts līmenī vai robežu pasākumus, eh, piemēram, drošības klauzulas vai tarifu piemērošanu. Vēl jāpiemina arī ārpuskārtas pasākumi krīžu gadījumos, kas ir piemēroti konkrētai problēmai. Pētījums eh, izdara sekojušus secinājumus. Pirmkārt, pārmaiņas ir jāveic pakāpeniski no publiskā valsts tiešā atbalsta modeļa uz netiešo atbalsta modeli un ieviešot arī krīžu pārvaldības pasākumus. Uh, kas galvenokārt pievēršas riska pārvaldībai. Lauksaimniecības sektorai ir jābūt kopējiem nosacījumiem, kas veicinātu daudz robustākas pārtiks piegādes ķēdes izveidošanu, nodrošinātu to, ka nav diskriminācijas un ka vienotais tirgus funkcionētu labāk. šiem pasākumiem ir jābūt balstītiem uz elastīgu cenu politiku, uz noteiktu peldošo cenu līmeni. Un tādējādi mēs varētu izvairīties no krīzes rieģēšanas pasākumiem, kas vienmēr ir daudz dārgāki. Tādējādi varētu uzlabot pasaules tirgu pārvaldību, uzlabojot arī informācijas sniegšanu un caurskatāmību, nodrošinātu arī labāku koordināciju ar citām politikām, tādām kā ekonomikas un tirgus attīstības politikas. Paldies! Ringraziamo molto i nostri relatori. Lielas paldies mūsu viesiem. Tagad sāksim debates par šo ārkārtīgi interesanto dokumentu priekšlikumiem. Tagad došu vārdu Herbertam Dorfmanam. Lūdzu, jums vārds. Jā, es domāju, ka tiešām ir būtiski, lai mēs runātu par tirgus organizāciju un reformēšanu. Runājot par kopējās lauksaimniecības politikas reformēšanu, mēs mazliet aizmirstam ies, tirgus iespējas Un ir ļoti labi, ka tagad mums ir šis pētījums, un tas ļoti labi parāda, ka nu, vismaz tie tirgus mehānismi, kas mums šobrīd ir, un kopējā tirgus organizācija, ko mēs izmantojam, tas nedrīkst iet zudumā reformu dēļ. Un man ir divi komentāri. Ļoti pozitīvi es vērtēju piemēru par augļiem un dārzeņiem, ka tas ir kā pozitīvs piemērs parādījās šajā prezentācijā. Jo 96. gadā pieņemtie pasākumi ir to rezultātā tirgus kļuva atvērtāks, parādījās jaunas tirgus iespējas un proporcionālo programmu modeļus varētu izmantot arī citos lauksainiecības sektoros. To mums nevajadzētu piemirst reformu gaitā. Un esmu arī piekrītu arī visam, kas tika teikts par kooperācijām. Tāpat par pārstrādes sektoru. Manuprāt, pasaules tirgū mēs ar daudziem produktiem konkurējam ļoti sekmīgi. Uh, Šobrīd mums ir horizontālā uh, regula par publisko attiecību jomu, tieši reklamējot lauksaimniecības uh, pārs, tā, produktus, bet šeit uh, nu, pietrūks finansējuma un uzņēmējiem ir arvien mazāk nu, mazāk, mm, viņ, viņi ir arī mazāk ieinteresēti piedalīties uh, šajā vai būt aktīviem šajā sektorā. Viņiem nav, viņi nav īsti ieinteresēti reklamēt savus produktus kā Eiropas ražojumus. Protams, katru uzņēmēju interesē iespējas reklamēt savu uzņēmumu produktu. Uh, nevis kaut ko vispārīgu Eiropai. Un Eiropas Savienībai vajadzētu tomēr stimulēt ražotāju uzņēmēju interesi, viņu motivāciju piedalīties eh, pārstrādes rūpniecībā aktīvāk un, protams, šeit, protams, ir vajadzīgs arī finansējuma, atbalsts finansējuma veidā. Paldies! Paldies, Herbert! Sekijaski kungs lūdzu. Te badania powinny być bardzo dokładnie przeanalizowane. Paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, šo pētījumu nepieciešams rūpīgi izanalizēt. Tieši šajā brīdī, kad mēs runājam par lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Mums jāraugās ļoti rūpīgi uz to, kādus rezultātus dod šis pētījums. Un ja es tā skatos uz šiem rezultātiem, tad par intervences problēmām te ir ļoti maz kas pateikts, bet pēc 2013. gada intervencē būs ļoti liela loma. Ir izmantoti skaisti jēdzieni, kā drošības tīkli. Uh, Es saprotu, ka te ir gan runa gan par zemnieku, gan arī patērētāju interesēm. Un ar, runa ir arī par drošu apgādi ar pārtiks produktiem. Bet gribētu pateikt vienu lietu. Es mazliet bažījos par to, ka mēs attālinamies no svarīga elementa kopējā lauksainsības politikā, proti intervencēm. Un tas ir sevišķi svarīgi tieši labības tirgu. Es to atkārtoju jau desmito reizi. Uh, bet tas man ir ļoti svarīgi. Kādas mums ir finansējuma iespējas? Pēdējā laikā ir iz, izveidots jaunas struktūras banku sektorā, ir biržas. Un arī lauksaimniecībā ir jābūt labākai uzraudzībai, labākiem kontrolas pasākumiem. Mums ir vajadzīga objektīva informācija, uz ko var paļauties un ko var izmantot, lai pieņemtu lēmumus. Uh, un informācijai mums ir jābūt arī, lai mēs varam diskutēt ar saviem pilsoņiem par lauksainicības politiku. Un bez tam vajadzētu arī gūt kādu mācību no līdzšinējām intervencēm lauksaimniecībā. Kāda tā varētu būt? No vienas puses ir pateikts, ka vajadzīga riska pārvaldība, no otras puses uzsvērts, ka būs lielākas izmaksas. Uh, par kādām struktūrām mēs runājam, vai arī zemnieki tiks iesaistīti un lauksaimnieki, vai atbildība būs tikai ražojošo uzņēmē, uzņēmēju rokās. Un tad vēl um, papildus pārtikas, pārtika nabadzīgiem ļaudīm, bērniem, skolēniem, vai šie pasākumi ir domāti noteiktu tirgus mērķu sasniegšanai, vai tie ir vairāk domāti cilvēku veselības uzlabošanai. Jo mēs zinām, ka visi pasākumi šajā sektorā zināmā mērā lielā, vairāk vai mazāk pārklājas. Mēs dzirdam, ka tā arī uzskatus, ka tas vairāk attiecās uz sociālo politiku, nevis lauksaimniecības politiku. Uh, Mums ir skaidri jānosaka šis pārtiks atbalsts nabadzīgiem ļaudīm un bērniem, pie kura sektora, kuras nozars tas pieder. Paldies! Merci, poi, Jā, danke, ich habe eigentlich. Nākamā runātāja, man ir viens jautājums. Es eh, klausoties par šiem pasākumiem, daudz tika runāts par apdrošināšanu. Uh, kā tirgus instrumentu, un mani interesē, kā izvairīties no tā, lai atbalsts lauksaimniekiem nenonāktu, kā panākt, lai šis atbalsts nenonāktu apdrošināšanas sabiedrību rokās. Jo pārunās ar lauksaimniekiem runājot par nomas maksu eh, zemēji un tā tālāk, mēs sastopamies ar šo problēmu, arī iegādājoties mašīnas un uh, mēslojumu, tad minerālu mēslus mēs dzirdam, ka uh, var pieprasīt, mēs taču varot pieprasīt vai samaksāt vairāk, jo mēs taču saņemam šo lielo atbalstu no Eiropas Savienības. Un es vienkārši baidos, ka līdzīga situācija var iestāties arī apdrošināšanas jomā. Mārtiņš Ošlings, lūdzu. Jā, es darf mich zunächst mal bedanken für die, bei den Autoren. Paldies pētījuma autoriem. Interesants pētījums, ir daudz jaunu aspektu. Reti gan tika dzirdēts vārds, reti dzirdēts vārds patērētājs šādos pētījumos, bet šis patīkam atšķīrās no citiem. Bet tomēr man ir daudz jautājumu. Uh, kā publisko un privāto nodalīt vienu no otra, piemēram, uzglabāšana noliktavās. Runa bija par tādu nu, publiski privātu konstrukciju, kas varētu regulēt um, uzglabāšanu noliktavā. Tas arī ir tirgus regulēšanas instruments, bet kurš tad būs atbildīgais? Tas man interesē. Un vēl viens jautājums man mazliet pietrūka arī. Tā ir tirgus caurskatāmība un tirgus uzraudzība, tirgus monitorings. Ir jāzina, kas notiek tirgū. Un šeit, manuprāt, ir, mums ir pārāk maz informācijas par tirgus attīstību, pārāk maz caurskatāmības un mm, pārāk maz informācijas mēs saņemam no esošajā monitoringa iestādēm. Mēs bieži lauksaimniecībā varam vienoties ar liberāļiem, bet par, um, runājot par apdrošināšanām, tā nevar teikt. Šeit ir tomēr skaidri jānodala privātie apdrošinātāji no valsts apdrošināšanas, un jautājums ir par to tiešām, kur lauksaimniekiem domātā nauda nonāks un par to ir vajadzīgas plašas diskusijas. Runājot par atbalsta tīkliem, interesants jautājums arī ir par to, kad tiek laists darbā kāds drošības mehānisms un kas par to lems piena krīzes gadījumā efekts no šie, nu, šādiem mehānismiem iestājās ļoti, ļoti vēlu, un piens bija jāpārdod par ļoti zēmu cenu. Es domāju, ka tas ir viens no sāpīgiem jautājumiem šeit. Grazie, Mārti. Paldies, Mārtiņ. Jāra kungs, lūdzu. Vielen dank, Herr Vorsitz, un vielen... Paldies, priekšēdētē. Ich, uh, denke, im, im Ausschuss besteht erst... As... Manuprāt, mēs varam būt vienisprāts par to, ka turpmākā laikā mums ir jāreformē arī lauksaimniecības produktu tirgus, lai aizstāvētu mūsu patērētāju intereses, bet mums ir arī jāpasargā lauksaimnieki no ļoti lielām svārstībām, kas tirgo ir iespējams. Un tomēr, kā teica iepriekšējie runātāji, daudz jautājumu ir atlik, palikuši atklāti. Man ir četri jautājumi. Pirmais, jūs runājāt par to, ka vajadzīgi tirgus instrumenti normālam tirgum un instrumenti krīzes tirgum un vai tirgum, kas nonācis krīzes situācijā. Es uzskatu, ka tirgus kopumā, lai tirgu definētu, tirgus instrumentiem jāatrodas galvenokārt profesionāļu rokās. Un es tā saprotu, ka valsts un politiķiem, valstiem politiķiem ir jāiejaucas tikai tad, ja tirgu, tirgum draud krīze. Vai es to pareizi sapratu, varbūt jūs varat man paskaidrot? Vai otrs jautājums? Jūs, vai jums ir kāda laba ideja par to, ko darīt ekstrēmu tirgus spekulāciju gadījumā, kad cenas svārstās ļoti lielā amplitūdā tieši mm, spekulācijas dēļ? Uh, Un mēs zinām, ka arī tad, ja labība ir ļoti augsta cena, tad nebūtu ne visi priecājas par to. Tie, kas pārdod labību, tiem ir labi, bet tiem, kam jāpērk labību lobarībai, tie nebūtu nav sevišķi priecīgi. Trešais. Kā jūs definētu attiecības, kas, kas ir starp paša atbildību, tātad lauksamnieku uzņēmēja paša atbaldību, atbildību un valsts ietekmes iespējām. Es pats nāku no bijušās Austrumvācijas, kur tika garantēta cena, bet tas neko nelīdzēja. Valsts tāpat sabruka un beidza pastāvēt sociālistiskā Vācijas demokrātiskā republika. Nu kā, varētu šeit definēt šo, šī, šo attieksmi, šo saikni? Un vēl, kā jūs redzat nākotnē eksporta kompensāciju jautājumu? Vai jums par to arī ir ko teikt, vai jūs tomēr gribētu labāk izvairīties no šīs tēmas? I colleghi penso che siano stati importanti interventi e tutti siamo preoccupati. Paldies visiem uh, par visiem komentāriem, par jautājumiem. Mēs, protams, vēlamies, lai KLP pēc 2013. gada būtu laba un efektīva. Došu vēlreiz vārdu Garīdo kungam un vēl vienai runātājai, un tad mēs atbildējam, un tad pāriesim pie nākamā. Voy a tratar de responder algunas preguntas, empezando por las últimas, que son las más recientes. Eh, ¿Qué pensamos sobre las subvenciones? Tātad par eksporta kompensācijām. Šajā pētījumā mēs nedomājam, ka šis ir efektīvs pasākums lai pārvaldītu tirgu. Drīzāk domājam, ka no šīm eksporta kompensācijām ir jāatsakās. Ja mēs runājam par cenu noteikšanu, tad mūsuprāt pašreizējie mehānismi ir pietiekami cenu regulēšanai. Un tad par spekulāciju. Spekulācija tirgū notiek, protams, un mēs mēģinājām apma, aprakstīt spekulācijas sekas, bet, protams, ir jā, jā, mums jāspēj rēķināties ar lielāku disciplīnu atvasinājumu tirgū, un ir svarīgi, lai būtu iejaukšanās iespējas krīzes gadījumā. Runājot par normālu situāciju, uh, Nu, mēs domājam, ka tomēr iejaukšanās ir vajadzīga krīzes gadījumā, bet tomēr vajadzētu drīzāk sniegt netiešu valsts atbalstu, lai tirgus var darboties labāk. Normālā, parastā situācijā Vienkārši būtu labi, ja izdotos panākt labāku disciplīnu, izmantojot esošos mehānismus, kas ļautu stiprināt um, tirgu. Piena krīzes gadījumā būtu jau labi, ja reakcija būtu ātrāka, bet tirgus nebija caurskatāms, tāpēc iestājās ne, tāds līdzsvara trūkums, tika izmantota tāda negodīga, nevienlīdzīga prakse, un lauksaimnieki nu, redzēja, ka šajā tirgū ietekme ir ne tikai viņiem, bet arī citiem ķēdes dalībniekiem. Uh, Runājot par nākošo jautājumu, par operatīvajām programmām, uh, dārzeņiem un augļiem, šīs programmas varētu paplašināt, attiecinot tās uz citiem ražojumiem, uz ļoti tādiem augstas kvalitātes vai pievienotās vērtības ražojumiem. Uzskatām, ka tirgum ir jākļūst labvēlīgākam patērētājiem. Varbūt mans kolēģis vēl ko gribēs teikt. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Privāts sektors un valsts sektors apdrošināšana, riska pārvaldības instrumenti. Jā, ko tad mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam pamatsegumu, kas radītu drošības tīklu visam uh, sektoram, nevis kaut kādai konkrētai nozarei. Tātad vajadzētu ievies šādas uh, kopējas polises Eiropā, kas tiek piedāvātas privātajā līmenī lauksaimniekiem. Protams, tas nenotiek par velti, par to ir jāmaksā, pamatojoties uz pamat uh, apdrošinājumu segumu un e, dalībvalsts vai Eiropas Savienība savukārt piedāvā atbilstošu finansējumu, lai visi uh, zemnieki, kas to vēlas, uh, kas vēlas piedalīties šajā drošības tīklā, varētu tajā piedalīties, un tādā veidā mēs veidotu privāto, uh, valstu privāto partnerību vai publisko privāto partnerību. Uh, Tātad mēs nepiedāvājam šeit tādas visaptverošas eh, subsīdijas lauksaimniekiem apdrošināšanai, bet piedāvājam tikai šādu pamatdrošības tīklu, kas ir tāda kopu līdzfinansējuma schēma. Jā, paldies! Es vēlētos pateikties Garīdo un Apardažī kundzei par šo uzstāšanos, ja vairs neviens nevēlas izteikties, ne no komisijas, ne no uh, eh, dekāds cits, tad mēs pāriem pie piektā darba kārtības eh, punkta. Un proti grozījuma izdarīšana regu, padomas regulā, ar ko paredz kopīgas noteikumus par tieši atbalsta schēmām lauksaimniekiem. Mums šeit ir divas pakotnes par adaptāciju Lisabonas līgumam. Kā jūs zinat, kolēģi, mēs esam bijuši ļoti aktīvi, lūdzot komisijai eh, saskaņot esošo likumdošanu, cik vien ātra, ātri tas ir iespējams ar Lisabonas līgumu, īpaši attiecībā uz komitoloģiju. Un es vēlētos pateikties eh, komisāram Čalašam, viņš eh, būs ar mums rīt, par to rūpību, ar kādu eh, viņš ir piegājis šim darbam. Pašlaik tie ir tikai daži šādi mm, pielāgojumi, bet sekos vēl daudzi. Šis ir pirmais dokuments, ar ko mēs šādā veidā strādosim, un tas attiec uz tiešo atbalstu un tā ir regula 73 2009. Kā jau jūs zināt, kā referents no komisijas puses, es vēlētos piedāvāt dažus grozījumus un saskaņojumu, ko piedāvā komisija, ņemot vērā saturu par kopējo izpratni, kāda ir izveidojusies starp institūcijām risinot šos jautājumus es domāju, ka tādās situācijās, kad mēs izdarām grozījumus un kad mēs runājam par eh, lauksaimnieku tiesībām, mums tas būtu jādara caur eh, deleģētajiem aktiem. Un proti, tie ir likumdošanas akti, kur uh, parlamentam ir tiesības bloķēt komisijas priekšlikumu. Un nevis tā kā to piedāvā komisija uh, caur uh, ieviešanas aktiem kur parlamentam faktiski nav nekādas teikšanas. Tātad šis ir jautājums starp to, kādu formātu izvēlēties deleģētos aktus vai eh, tiesību aktus vai uh, ieviešanas aktus. Padomei ir uh, ekskluzīvas tiesības attiecībā uz finanšu disciplīnas jautājumiem, un šajā sakarā komisija nav nākus klajā ne ar kādiem grozījumu priekšlikumiem. Faktiski par to ir runa tikai vienā uh, pantā, kurš vairs neatbilst uh, pašreizējai likumdošanas situācijai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, jo parlaments uh, likumdošanas procedūrā ir iesaistīts tieši tādā pašā mērā attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku un uh, budžetu, kas tiek piešķirts šīs politikas īstenošanai. Septītajā grozījumā Es e, piedāvāju iekļaut parlamentu finanšu disciplīnas jautājumu risināšanā, ņemot vērā to, ka termiņi ir ļoti ierobežoti. Tā varbūt ir pati svarīgākā daļa. Tālāk priekšlikumi par vienkāršošanu, ko iesniegus komisija, mēs domājam, ka tas būtu ļoti liederīgi ieviest zināmu fleksibilitāti, elastīgumu. Uh, standartizējot eh, likumdošanas aktu īstenošanu, lai visas dalībvalsts to darītu vienādi. Eh, tālāk. Es ļoti ceru, ka tas viss tiks padarīts pietiekam ātri, jo tas ir mūsu kopīgais mērķis. Mums ir jāpanāk saprašanās ar padomi. Un Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka vēlamies virzīties uz priekšu, veicot likumdošanas saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līguma prasībām. Čalaškungs jau šobrīd e, ir piedāvājis šādus te grozījumus un secinājumā. Es varētu teikt sekojošo. Mūsu grupa ir izrādījusi uh, patiesu vēlēšanos pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu, lai iestrādātu jaunos eh, nosacījums, jaunos grozījumus, lai parlaments eh, varētu pilntiesīgi piedalīties svarīgāko lēmumu pieņemšanā. Tas bija ievads no manas puses, un tagad vispirms vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Nešķiet, ka kolēģi vispirms vēlējās izteikties komisija pēc tam. Haiks kundze pirmā. Jā, paldies, Alda grupas vārdā. Mēs uh, pilnīgi atbalstām uh, jūsu prioritātes un, protams, uh, parlamenta loma ir jāstiprina. Jā, liels paldies. Maija. Maija kungs. ļoti labs ziņojums, jo tu tajā ļoti labi esi nošķīris deleģētos tiesību aktus no īstenošanas lēmumiem. Mums ļoti rūpīgi uz to jāraugās, jo to mēs esam panākuši daudzu gadu cīņā. Proti nevis šī slepenā komitoloģija zem deķa, bet gan, lai viss ir skaidrs un mūsu tiesības tiktu ievērotas. Uh, un arī vienkāršošanai ir jābūt tādai, lai lēmumus varētu pieņemt efektīvi un ātri. Un tomēr ir vajadzīgi tā pašā laikā arī kontrolas mehānismi, lai varētu nošķirt likumdošanu no vienkārši tehniskās īstenošanas. Tā kā vēlreiz gribu teikt ļoti labs darbs, mums būs laiks grozījumu priekšlikumiem, tad par to arī runāsim un cik vien būs iespējams, mēs gribam ņemt vērā vienkāršošanas ieceres un varbūt vairāk formulēt, var izvēlēties atšķirīgus formulējumus, labākus formulējumus, izmantojot šos deleģētos aktus. Paldies! Paldies, Maierkungam! Tātad 2. marts 22. marts eh, dienas vidus ir tātad termiņš grozījuma iesniegšanai. Jā, paldies priekšsēdētāji. Oļaņičkas kungs saka, jā, ziņojums ir patiešām ļoti pamatīgs un ārkārtīgi precīzs, kas attiec uz pirmo daļu. Proti salāgošana ar Lisabonas līgumu. Uh, to varbūt varētu detalizētāk apspriest taču man ir e, dažas piezīmes attiecībā uz KLP vienkāršošanu. Eiropas komisija ir e, atkārtot uzsvērus to, ka šī te vienkāršošana būtībā nozīmēs labāku praktisko darbību, respektīvi gan paši lauksaimnieki, gan maksāšanas institūcijas varēs e, strādāt veiksmīgāk. Uh, Taču, piemēram, kas attiec uz šķērs atbilstību mm, vai uz inspekciju skaita palielināšanos, es šeit neredzu nekādas izmaiņas. Mēs e, neatbalstījām administrīvās sloga palielināšanu vai saglabiž, saglabāšanu attiecībā uz uh, inspekcijām un kontrolēm. Un uh, par to, ka būtu jāšķiro eh, tādi būtiski pārkāpumi no varbūt ļoti formāliem un pavisam nebūtiskiem pārkāpumiem. Paldies, Oleničkas kungs. Žozē Bobē nākamais lūdzu. Paldies. Mēs diezgan nesen saņēmām šo uh, ziņojumu, bet būtu bijis svarīgi tomēr iepriekš kolektīvi pastrādāt pie tā, izvēlēties lauksensības komitejas darba metodi, vajadzētu iepriekš iepazīties ar politisko grupu viedokļiem. Jūs pareizi norādījāt, mēs esam pirmā komiteja, kas tagad cenšas izmantot jaunās parlamenta iespējas, ņemot vērā jaunās Lisabonas līguma iespējas. Un man ir divi, divi jautājumi, ko es nesaprotu, divi grozījumi, priekšlikumi, varbūt jūs varat paskaidrot. Trešajā, piemēram, tas ir izņemts, un tur taču nav vispār runa par maksājumiem. Es atvainojos, es kļūdījos Trešajā, es nesaprotu, kāpēc šeit ir runa par zīdītāju govju prēmijām, un 12. ir jauna redakcijas, īsti nesaprotu, kāda jēga no tās. Grūti tiešām saprast, varbūt paskaidrojiet. Paldies, Luis, lūdzu. Obrigado, Presidente. Eu, eu queria apenas dizer que. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai pateikt, ka sociālistu frakcijas vārdā mēs augsti vērtējam uh, komitejas vadītāja paveikto, lai tiktu ņemtas vērā parlamenta tiesības un pareizi interpretēts Lisabonas līgums. Šo pieeju mēs pilnībā atbalstām, kas šeit ir redzama. Paldies, Luīši! Tagad Pirms es došu vārdu komisijas pārstāvim grozījumu termiņš ir 22. marts. Mēs pielāgojam likumdošanu Lisabonas līgumam. Tas nozīmē, ka mums ir jārunā par atsevišķām problēmām, kas saistās ar īstenošanas lēmumiem un deleģētajiem aktiem. Mēs nerunājam te tagad par reformēšanu. Mēs pielāgojam likumdošanu tiek meklēts jaunas redakcijas tekstam un arī veikta vienkāršošana. Pačeko kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Euh, paldies, priekšsēdētā. Vispirms gribu teikt paldies par to, ka jūs atsaucaties uz mūsu priekšlikumu izstrādāt ziņojumu par tiešo atbalstu. Esmu arī ļoti priecīgs tāpēc, ka gan jūs priekšēdētāji, gan arī referenti ir atbalstījusi mūsu priekšlikumu vismaz lielās līnijās. Šeit ir liela saskanība starp jūsu projektu un mūsu priekšlikumu. Es īsi, īsumā raksturošu mūsu sākotnējo vai pirmo reakciju uz jūsu grozījumiem. Es ceru, ka jums to būs liederīgi uzklausīt. Grozījumi, protams, atšķirās. Ir tādi, kas attiecās uz institūcijām. Mēs esam šeit atstājuši baltus plankumus, esam gatavi veikt tekstā pielāgojumu, uz attiecībā uz visu, kas attiec uz jauno komitoloģiju un deleģētajiem aktiem. Te nekādu problēmu nav. Tad ir grozījumi, kas attiecās uz teksta redakciju. Arī te nekādu sarežģījumu, manuprāt, nav. Bet ir trīs grozījumu veidi, ko es gribu tomēr tagad pieminēt un gribētu vairāk mazliet par tiem parunāt. Pirmām kārtām tie ir grozījumi, uh, kas novedīs pie ļoti lielām pārmaiņām 12, 14 un 16. Jūs zinat, ka komisijas nolūks bija veikt pielāgošanu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un mūsu priekšlikumā nekādu tādu nu, grozījumu, kas būtu pielīdzinām apvērsumam, nebija. Bet tagad es gribētu pievērsties tiem grozījumiem, kas paredz īstenošanas lēmumus pārvērst par teleģētajiem tiesību aktiem. Un to es mazliet gribētu pakomentēt. Īstenošanas noteikumu gadījumā mēs esam izvēlējušies tādu pieeju, kas paredz, ka mērķis ir tiek sasniegts, izmantojot tādu vienotu pieju likumdošanas ietvarā, tātad likumdošanas ietvaros, un šeit nav runa par to, ka tiesību akts savā saturā tiek īpaši grozīts. Tas nozīmē, ka mēs ņemam tiesību aktu un šos datus mēs Un šo tiesību aktu mēs īstenojam, izmantojot datus un ņemot vērā mūsu pilnvaras. Protams, ir arī gadījumi, kad sarežģījumus rada dažādi pielikumi vai papildinājumi. Bet, ja ir runa par aprēķiniem, kur komisijai nekādas izvēles brīvības vai rīcības brīvības nav, tad tiesību akts tiek īstenots saskaņā ar esošo likumdošanu. Un tagad vēl devītais, piemēram, steidzamie pasākumi. Arī šeit mēs esam izvēlējušies īstenošanas aktus, nevis deleģētos jo esam centušies pēc iespējas saglabāt esošo situāciju, status quo, proti nemainīt pašreizējo situāciju. Šādā veidā vislabāk var orga, nu, reaģēt uz steidzamiem gadījumiem. Un vēl mēs domājam, ka steidzamības gadījumi tomēr attaisno mūsu izvēlēto pieeju. Un vēl par septīto grozījumu priekšlikumu. Grozījumā tiek pieprasīts mainīt procedūru, proti ir noteikts termiņš, tātad datums, ne vēlākā attiecīgā kalendāra gada 31. martā. Mēs uzskatām, ka šeit atbildīgai ir jābūt tomēr padomēji, jo šeit padomu darbojas nevis kā likumdevējs, bet vienkārši tā reaģē, un arī nekādas rīcības brīvības tai nav. Tā reaģē uz esošo budžeta politikas situāciju. Tātad padomē šeit nav nekādu iespēju izvērsties vai kaut ko interpretēt, bet padome ņem vērā, um, tā tā balstās uz uh, noteiktām normām. Un ja mēs šeit veicam pielāgošanu, tad nebūs iespējams mainīt to, kas jau ir stājies spēkā. Un es ļoti priecājos, ka mūsu pūliņi ir novērtēti un ka jūs esat padarījis tik labu darbu. Un es ceru, ka mēs kopā tuvākajā laikā savu darbu pabeigsim. Pačeko, Paldies, Pačeko kungs. Acīm redzam ir tas, ka mēs noteikti nevēlamies te to lēmumu pieņemšanu vilkt garumā, jo ātrums mums ir svarīgs. Protams, ja vien ātrums neapdraud mūsu parlamenta tiesības, kuras ieguvām atbilstoši Lisabonas līgumam. Vēl kas. Varbūt šo jautājumu nav grūti, par šo jautājumu nav grūti panākt vienošanos, par to jau mēs esam uh, runājuši ar padomi, bet nu ir skaidrs, ka arī parlamentam ir kaut kādas tiesības un tās pilnvaras, kas ir parlamentam un padomē, neatšķirās. Līdzīgi, ja 7. pantā padomē nav nekādas manevrēšanas iespējas, tad parlaments rīkosies tāpat kā padome. Bet vienas institūcijas izslēgšana no procesa nav pieļaujama. Mēs vēlamies, lai Lisabonas līgums tiktu piemērots pēc gara, pēc tā būtības. Bet paldies! Mēs, protams, sekosim šim jautājumam arī nākotnē un ņemsim vērā visu viedokļus. Kolēģis gribēja jums atgādināt, ka runājot par grozījumiem regulē 73.2009. Šī regula attiecas uz tiešā atbalsta schēmām un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. marta 2012. Varbūt nākošo jautājumu varētu skatīt pavisam ātri, jo tas ir līdzīgs. Un šeit ir runa par regulas 1698 no 2005. gada grozīšanu. Šī regula ir par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Tātad atkal ir runa par regulas piemērošanu Lisabonas līgumam tikai lauku attīstības jomā. Tātad šis ir vēl viens dokuments no kopējā dosjē. Šī ir viena no svarīgākajām KLP regulām. Savā priekšlikumā komisija ir uh, precīzi norādījusi, kādos gadījumos var piemērot deleģētos aktus atbilstoši līgumam. Tātad šeit ir runa par vispārējas nozīmes aktiem, kas nemaina kaut kādus konkrētus pasākumus, bet vispārēja rakstura pasākums. Savukārt ieviešanas akti attiecas uz eh, tādiem konkrētākiem priekšlikumiem. Nu, runājot ar komisiju, es gribēju teikt, es piekrītu viņu teiktajam un esmu nolēmis neiesniegt nekādus grozījumus par uh, klasifikāciju vai sadalījumu starp deleģētajiem un ieviešanas aktiem, runājot par komisijas priekšlikumiem par citiem regulas aspektiem. Es gribēju piedāvāt tādus vienkāršošanas un elastības pasākums, lai mums regula tiktu standarta veidā piemērota visās dalību valstīs. Grozījumi, kurus es esmu iesniedzis, ir tādi horizontāli, tehniski un būs attiecinām uz visiem uh, saskaņošanas priekšlikumiem. Ja vien tiks ņemta vērā, protams, tā vispārējā vai kopējā sapratne starp Eiropas parlamentu un padomi saistībā ar ieviešanas aktiem. Protams, tagad es arī vēršos pie kolēģiem, vai tātad kolēģiem ir kādi konkrēti priekšlikumi šajā te dokumenta attīstības stadijā. No sākuma došu vārdu kolēģiem un tad komisijas pārstāvjiem. Tātad vai kolēģiem ir kas sakāms? Nē. Priekš, priekšsēdētāja priekšlikumi ir pieņemtami. Tagad Suzūvas kundzei vārds. Kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties par to, ko jūs teicāt. Ir tīpaši saistībā ar komisijas izteiktajiem priekšlikumiem kā to komisija lika priekšā padomēji un parlamentam. Mēs gribam pieturēties pie tā gara Lisabonas līgumā, ko jau jūs pieminējāt. Mēs piekrītam tam, ko jūs teicāt. E, tomēr runājot par jūsu astoņiem grozījumiem, es gribēju teikt, ka grozījumi 1, 2, 7 un 8 ir grozījumi, kas pēc būtības ir horizontāla rakstura. Un teksts balstās uz mūsu tādu kopēju izpratni par šo jautājumu un komitoloģijas ieteikumiem. Savukārt grozījums 4 ir tāds kā skaidrojums, un komisijas dienestiem ar to nav nekādu problēmu, mēs to varētu atbalstīt. Tomēr mums ir iebildes par 3., 5. un 6. grozījumu. Nu, problēma šeit ir tāda, ka, piemēram, pēc 3. grozījuma izskatās, ka mēs šeit runājam par iespējas došanu ražotāju grupām iegūt kaut kādu labumu no atbalsta maksājumiem visos sektoros, izņemot augļu un dārzeņu ražošanas sektoru. Kāpēc mēs šo izslēdzam? Jūs zinat, ka augļu un dārzeņu mums iekļaujas pirmajā pilārā 12 dalību valstīm. Un kāpēc mums nebūtu jātiecina uh, šis te grozījums tā vienkārši vienkāršošanas pēc, varbūt skaidrošanas pēc? Arī uz citām, tīpaši saistībā ar šīs regulas ieviešanu. šis pants attiecās uz 27 dalību valstīm, visiem sektoriem šajās valstīs, izņemot augļus un dārziņus. Savukārt, atgriežoties pie piektā grozījuma, pie elastības tekstā, attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas ir izvēlējušās piedalīties reģionālās programmās un izmantot kredītus, lai izvairītos no zaudējumiem. Es gribēju atgādināt jums, ka pagājušā gada beigās mēs beidzām darbu pie tāda izmēģinājuma ar dažādām dalību valstīm, un izmēģinājuma rezultātā mēs redzējām, ka darbs pie kopējas pārvaldības, kas būtu tāds proaktīvs, noveda pie konkrētiem riskiem. Priekšsēdētājs arī gribēja teikt, ka komisija vēlas nodrošināt lai programmas pārvaldības iestāde būtu atbildīga par pilnu pārvaldību un kontroli. Un tas attiec uz visām pārvaldības iestādēm. Un ja šis grozījums tiks pieņemts, tad varētu uzstās salikne starp finanšu ieviešanas iestādi un pārvaldības iestādi. Un tāpēc mums ir tādas, varbūt, šaubas par šo grozījumu. Mums liekas, ka jūsu grozījums neatbilst mūsu domu gaitai. Es gribēju teikt, ka tad, kad pirmoreiz sākām runāt par šo situāciju, komisija piedāvāja attiecībā uz dažādiem fondiem vienādu finanšu disciplīnu. Konkrēti, publiskās iestādes nevarētu gūt uh, labumu no atbilstības kritēriju ievērošanas. Kāpēc mēs to darījām? Tāpēc, ka šis priekšlikums nodrošinātu vienādas apstākļus visām saimniecībām, bet pašlaik situācija ir mainījusies attiecībā uz citiem fondiem, un priekšsēdētāji mums liekas, ka šīs izmaiņas situācijā uh, pat pārsniedz eh, pielāgošanas Lisabonas līgumam pasākumus. Protams, ka mums jāpiemērojas situācija, kāda varētu būt pēc 2013. gada, bet ja pašlaik runājam par kļūdu procenta kontrolēšanu un iespējamiem pasākumiem, kas ir iekļauts šajos lauku attīstības fondos, tas būtu jāņem vērā. Paldies! Man liekas, ka esmu runājis par visiem astoņiem grozījumiem, kurus jūs piedāvājāt. Es gribēju teikt, ka mēs esam priecīgi par to saskaņu, kāda ir starp mums un parlamentu attiecībā uz šiem piedāvātiem grozījumiem. Paldies jums un paldies visiem parlamentu deputātiem šajā sēdē! Paldies, saka priekšsēdētājs. Protams, ka varētu to dziļāk papētīt, lai mēģinātu izprast jūsu komentārus par eh, jūsu par izteiktiem grozījumiem. Negribu pārāk daudz laika aizņemt, bet nu, pieskaršos trešajam grozījumam par augļiem un dārziņiem. Jaunajā teksta versijā jūs sakat, ka šim sektoram nekādu atbalstu negarantēs. Tas ir pilnīgi pretrunā tam, ko jūs sākotnēji teicāt. Mēs vienkārši atjaunojam to oriģinālo teksta versiju. Varbūt tā ir tā problēma. Un tas pats attiecas arī uz piekto grozījumu. Bet nu skaidrs, ka joprojām dalībvalstis darbojas nacionālā līmenī, īpaši tās, kas izvēlējās strādāt reģionālas attīstības sektorā. Nu, šeit ir tādi tehniski jautājumi, kas mums būtu jāatrinis, jāatrisina, bet paldies jums, Sazaukungs. Ja neviens cits vairs nevēlas izteikties, tad es gribēju jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš arī ir 22. marts 2012. dienā. Paldies visiem, kas izteicās! Suggerisce il segretariato, dato che il viceprezidente Vacevoschi sta tardando qualche minuto. Sekretariāts piedāvā, ka tā kā vicepriekšsēdētājs eh, nedaudz kavējas, mēs varētu tagad skatīt septīto jautājumu. Referents šeit ir Vaicekovskī kungs. Tā lai vicepriekšsēdētājs varētu arī piedalīties. Tātad septīto tagad neskatāmies, skatāmies astoto. Es redzu, ka Lorenzo Fontāna ir ieradies. Tāpēc no sākuma skatīsim astoto jautājumu, ja viņš piekrīt, protams. Tā, lai vicepriekšsēdētājs paspētu ierasties. Nu, tad astotais jautājums. Līgums starp Eiropu un Eiropas Savienību un Māroku par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībās lauksaimniecības un cilvēcības produktiem. Referents Lorenzo Fontana. Komerciāli, vēl rikordu. Vadošā komiteja ir Startautiskās tirniecības komiteja, visi jau to zina, bet nu arī mūsu atzinums ir svarīgs, jo šis līgums ir saistīts ar lauksaimniecības produktu un zivsaimniecības produktu tirgus liberalizāciju. Lisabonas līgums ir būtiski palielinājis parlamenta pilnvaras, jo tagad parlamentam ir jāsniedz sava piekšana šāda līguma noslēgšanai. Es gribēju atgādināt, ka runājot par darba procedūru, šeit eh, mums ir jāsniedz rekomendācijas starptautiskās neredzības komitejai. Tāpēc mums balsošanā ir jāpanāk vairākuma atbalsts par šī līguma slēgšanu. Vienkārši referenta pozīcijas noraidīšana nebūtu pietiekama, uh, Un tas vienkārši nozīmē to, ka mūsu komiteja nekādas rekomendācijas Intē nesniedz. Mūsu komiteja ir nosūtījusi vēstuli, lūdzot skaidrot situāciju Degukta kungam, tāpēc es gribēju lūgt eh, atlikt gala balsojumu, līdz mēs saņemam atbildi uz šo vēstuli, un attiecīgi tad arī pielāgosim grozījumu iesniegšanas termiņu. Es gribēju jums atgādināt, ka atbilstoši pagājušā nedēļā pieņemtajam ziņojumam, uh, joprojām pastāv lielas bažas par vispār šādu veidu līgumiem, jo bieži lauksaimniecības sektora intereses netiek ņemtas vērā, to jau esam daudzkārt pieminējuši. Negribu šeit izņemt vārdus no mutes Fontānas kungam, bet es gribēju piedāvāt mēs jau visi esam dzirdējuši par vēstuli no Marokas lauksaimniecības ministre. Visiem deputātiem šeit es izdalīšu kopijas. Mums ir jāņem vērā konkrētā situācija Marokā. Tāpat kā citās Magreba valstīs, jo tur ir gan ekonomiskā, gan sociālā krīze, kas aizvien izplatās. Nu, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Bet tagad došu vārdu Fontānas kungam, un tad mums būs debatas. Paldies! Es vēlējos eh, pateikties arī visiem ēnu referentiem un visiem tiem, kas ir devuši savu ieguldījumu eh, šī atzinuma tapšanā. Es vēlētos jums atgādināt uh, par to, ka Inte komitejā šo jautājumu arī skatīs uh, pavisam drīz, un tādēļ mēs varēsim nedaudz vairāk pie tā pastrādāt. Uh, Esmu mēģinājis eh, izdarīt tādu kopsavilkumu no pirmās viedokļu apmaiņas, kas mums bija šeit, lauksaimniecības komitejā. Man ir jāsaka, ka priekšlikums, eh, komisijas priekšlikums par nolīgumu starp Marokas karalisti un Eiropas Savienību būtībā visi ir pret to, vismaz visi tie, ar ko es esmu runājis, jo visi uzskata, ka lauksaimniecības sektorā tas radīs milzu grū, grūtības uh, tajām, tām Eiropas Savienības uh, dalībvalstīm, uh, kur ir attīstīta lauksaimniecība, īpaši vidusjūras reģionā, jo būtībā tas nozīmēs, ka konkurence, šeit veidojas konkurence starp mūsu uh, zemniekiem un Mārokas uh, uh zemniekiem, un tur būs ļoti grūti nodrošināt eh, tādu taisnīgu, godīgu konkurenci. Gribu atgādināt, ka virknē gadījumu jautājums par mēslojumu, kas tiek izmantot šajā pasaules daļā, eh, ir pacelts jau vairāk, eh, pacelts jau vairāk kārt. Viņi, piemēram, lieto tādu mēslojumu, kāds Eiropas Savienībā ir aizliegts. Un ir vairāk kārt norādīts, ka uh, geogrāfiskās norādes līgumā vispār nav ietvērtas. Un eh, būtībā, eh, nu tur ir uzrakstīts vienkārši, ka tas ir nākotnes sarunās atrisināms jautājums, bet eh, pastāv tāda ļoti liela neskaidrība par to, uh, kāda tad beigu beigās būs šī politika attiecībā pret Marokas karalisti un cik uh, labēlīga tā būs Eiropas Savienībai. Daudz bažu ir izteikuši Spānijas pārstāvi par šo negodīgo konkurenci, ko radīs Marokas uh, produkcija uh, Grieķijas, Itālijas un Spānijas lauksaimnieku ražojumiem. Būtībā tas ir ražotāju organizāciju viedoklis. Piemēram, esmu uh, ticies ar dažiem ražotāju pārstāvjiem, kas saka, ka šādas čās nolīgums varētu būt patiešām postošs lauksaimniekiem pat pašā Marokā. Tādēļ mums šeit ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem attiecībā uz valstīm, kas pārdzīvo krīzi, un vai e, šīs nolīgums bagātinās viņu dzīvi, vai e, vēl vairāk pastiprinās sociālās grūtības, kādu šobrīd piedzīvo e, gan Ziemeļāfrika, gan arī Eiropas Savienība. Es tiešām vēlējos eh, šodien uzklausīt jūsu viedokļus, lai redzētu, vai varbūt kādam ir kas jauns, ko piebilst. Paldies, Lorēna Celsak, priekšsēdētājs, un tagad sāksim diskusijas. Vispirms Džordžs Lajons, pēc tam Garsīs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Lorenco par to darbu, ko viņš ir paveicis pie šī priekšlikuma. Mēs esam to apsprieduši vairāk kārt. Un mēs, mums īpaši uzstāv jautājums par eh, Rietumu Sahāras teritorijām, un mēs tā arī neesam saņēmuši skaidru atbildi no komisijas. Tās sākotnējā nolīgumā bija ietvertas, taču būtībā skaidra atbilde. Mēs tā arī no komisijas neesam dzirdējuši, kā tad tas tur īsti būs. Un e, tātad brīvās tirniecības e, līgums, e, kas ar to vispār notiks? Paldies, Džordž. Garsīs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Fontānas kungam par uh, paveikto darbu, par to, kas ir ieguldīts šajā dokumentā. Un vēlētos aicināt Inta komiteju balsot pret nolīgumu ar Maroku. Mūs uh, Daudz ir pauduši mm, bažas par to, ko tas nozīmēs Eiropas Savienībai, arī starp citu cenu līmeņi, starp citu arī krāpšanas gadījumi tirsniecībā ar it kā Maroku. Tās ir nopietnas problēmas, ar tām esam saskāruši iepriekšējā līguma laikā, un tādēļ es nekādā gadījumā neatbalstu šo priešlikumu ražot ražotāji, augļu dārzeņu ražotāji ir norādījuši, kādi ir iemesli, kādēļ viņi uztrauc par šo līgumu. Un te problēmu ir ļoti, ļoti daudz. Un es domāju, ka mums šeit vajadzētu izrādīt solidaritāti vispirms jau patērētājiem un ražotājiem. Muchas gracias, señor Fontana. Kvalitātes standārti arī ir jautājums, ko mēs nedrīkstam ignorēt. Jā, paldies. Es arī vēlētos pateikties Fontānas kungam par paveikto darbu. Un man ir prieks, ka es varēju ar viņu par šiem lietām izrunāties. Man jāsaka, mēs neesam principā pret nolīgumu ar Māroks karalis, nē. Taču Šeit eh, ir skaidrs, ka, eh, ja tas tiks pieņemts tādā formā, kā tas pastāv pašlaik, tas, ir, tas būs ļoti kaitējoši Eiropas ražotājiem, īpaši Spānijas ražotājiem. Esmu runājis ar ražotājiem Andalūzijā, Kanārijas salās, Valencijā un citur, un viņu intereses šīs līgums var skart ļoti nopietni. Mēs Spānijā noteikti vēršamies pret šādu veidu nolīgumu. Protams, mums ir jāparaksta jauns nolīgums. nolīgums Mēs neesam mainījuši regulu par e, ieejas cenām, un mēs vēršam uzmanību e, uz to, ka Maroka ir, e, zināmā mērā, pārkāpus jau iepriekšējā līguma noteikums. Tātad e, ievešanas cēnu jautājums arī šeit nav atrisināts. Jā, paldies! Mēs nesen balsojam par papastankus ziņojumu bet eh, vārds eh, Disēlis kungam. Paldies! Es domāju, ka būtībā šis jautājums nav vienkārši. Nav vienkārši izveidot tādu attieksmi eh, vai panākt tādu vienotību, vienotu viedokli attiecībā uz šo nolīgumu. Mums ir attiecīgais ietvars un sistēma sadarbībai ar uh, vidusjūras valstīm, un, protams, ka mēs visi zinām, ka šobrīd norisinās šajā teritorijā, taču ir virkne pavisam konkrētu praktiski problēmu, uz kurām mēs neesam vienkārši saņēmuši atbildes. Vai Rietum-Sahāras teritorijās tiek respektēts tas, ko paredz šis nolīgums, piemēram? Mums ir arī problēma attiecībā uz to, kā mēs uh, veiksim pārvaldību un kontroli pār noteiktām produkcijas grupām, kā mēs jau minējām. Un e, faktiski šeit būtu jāpārskata attieksme pret dažādiem starptautiskiem eh, līgumiem, jo lauksaimniecības nozare nevar turpināt būt zaudētāja visos šajos starptautiskajos nolīgumos. Ir ļoti grūti šeit pieņemt uh, Um, kaut kādu galīgo lēmumu, ņemot vērā to, cik šie jautājumi ir sarežģīti, un šeit praktiski nekur nevar atbildēt, tikai ir jā vai nē. Uh, šobrīd mums ir noteikti termiņi, uh, līdz kuriem, mm, kur mēs varbūt varam vairāk iedziļināties šajos jautājumos un izlemt, vai mēs vēlamies noraidīt vai atbalstīt uh, šo nolīgumu. Jā, paldies. Es savas partijas vārtā vēlētos pasvītrot eh, tās un atbalstīt tās bažas, kuras jau tika paustas no vienas puses, eh, bet no otras puses mēs atrodamies tādā ļoti eh, sarežģītā situācijā attiecībās ar vidusjūras valstīm, jo šajās situācijā, šajā uh, nu, slēdzot šo līgumu, mums jāatceras to, kāda situācija šobrīd atrod šajā pasaules daļā. Un, ja mēs paskatāmies, cik daudz lobēšanas šeit ir uh, bijis attiecībā uz šī nolīguma slēgšanu no ieinteresētajām valstīm, bet uh, no otras puses komisija turpina apgalvot, ka, mums ne, ka tādas negatīvas sekas šis nolīgums neradīs, vismaz tādas, no kurām mēs baidāmies. Uh, taču pārliecības nav. Un tirniecības līgums gal galā nav līgums, kas ņem vērā tikai lauksaimniecības politiku vien. Un Strasbūrā, piemēram, nolīgumā par Koreju es klausījos visās debatēs, un komisārs Guksts uzstājās, un lauksaimniecības politika faktiski turpat pieminēta netika es pati uh, izteicos. Faktiski visu laiku tika runāts par rūpnieciskiem pakalpojumiem, par eh, rūpnieciskiem ražojumiem un tā tālāk, bet visi la, eh, šādu veidu nolīgumi tādā vai citā tā mērā skar lauksaimniecību, tāpēc mums ir jādara viss, lai nodrošinātu to, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta un mēs tiktu pielīdzināti pārējiem sektoriem. Uh, Iespējams, ka mēs varam piekrist, nav jau obligāti jānorēd šis eh, līgums, bet eh, varbūt tur ir jānostiprina tie principi, kurus mēs aizstāvam, un tie ir jāapspriež, un šobrīd nav īsti skaidrs, vai mums tāda iespēja būs, un, nu, mums ir jābūt šai iespēja izteikties. Žozē Bovē nākamais un tālāk te Santos kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es esmu referents tirzniecības komitejā, un šeit es ar ļoti lielu interesi noklausījos visu, kas tika teikts. Es tiešām augsti vērtēju to, ko sacīja Fontānas kungs un ko viņš piedāvā. Es domāju, ka ir virkne punktu, kurus vērts ir pieminēts un kas ir e, jāizskata detalizētāk, īpaši, ja mēs runājam par ārējās tirdzniecības struktūru Šīs komitejas locekļi ļoti labi apzinās, kā šodien uz šo brīdi, ja jūs eksportējat no Marokas uz Eiropu, tad ir eh, ar, ar to nodarbojas lielās struktūras, lielie ražotāji. Mēs te nerunājam par mazajiem ražotājiem, maziem zemniekiem. Un praktiski Azūra ir viena milzu kompānija, kas arī visu eksportu no Marokas uz Eiropu veids. Un šī kompānija ir ārkārtīgi aktīva Eiropā, bet tā ir zināmas problēmas, jo tā uh, fiziski atrodas Rietum Sahārā, Rietum Sahāras teritorijās. Un tas ir, mm, tā ir galvenā problēma saistībā ar starptautisko tiesību normām. Un tiežniecības komiteja ir noteikusi, ka mans priekšlikums būtu, jautājums būtu jānodod juridiskiem dienestam un tālāk komisijai. Man liekas, ka tas ir labi, jo tas kaut galā ir juridisks jautājums, kas skar starptautiskās tirniecības uh, e, jautājumus. Šodien šķiet, ka ārējās tirniecības komisārs De Guhta kungs uh, uzskata, ka Barnesē Eštonai vajadzētu atbildēt šiem jautājumiem, bet ja viņi to nedarīs, kurš tad to darīs? ASV ir atrisinājuši savus problēmas. Ārējās eh, tirzniecības eh, sekretārs savā laikā atrisināja šīs problēmas starp ASV un Maroku. Mums varbūt nevajadzētu pieņemt šeit politisko lēmumu, bet tirniecības jautājumi ir tie, kur mums vajadzētu ieviest noteikti skaidrību. Bet mums ir problēma, ja jautājums nav īsti skaidrs, tad arī uh, pašas tirzniecības nolīguma nosacījumi nav skaidri. Es vēlējos tātad minēt šos dažus punktus. Uh, Mēs šodien nezinām īsti, kur mums meklēt atbildes uz vienu vai otru jautājumu un cik tas aizņems laika, mēnesis, divas vai trīs. Parlaments sākotnēji uzdeva jautājumu un pagāja trīs mēneši, kopš mēs saņēmām kaut kādu atbildi. Tātad, ka jautājums ir ļoti kompleks un es gribētu teikt, ka šobrīd ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo mēs runājam šeit par šiem uh, maziem ražotājiem Ēģiptē, Tunisijā, arī Marokā. Par viņiem, protams, būtu jārūpējas, bet tad, kad mēs esam runājuši ar marokāņu ražotāju organizācijām Strasbūrā, un šeit es, ne, es nedomāju, ka Marokas eksporta politika nebūtu nav viņu interesēs. Jā, paldies. Acīm redzot Mārokas eh, lauksaimniecības ministrs diez vai jums piekritīs pilnībā. Uh, eh, Lūdzu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir viens no tiem jautājumiem. kur eh, jādomā par visdažādākajām lietām, uh, kā Eiropas politiķiem mums ir jāskatās šeit no cita redzeslēņķa, jo uz šo brīdi mēs varam teikt, ka Ziemeļāfrikā ir izcēlies ugunsgrēks, un tieši tādēļ tirzniecības attīstības ar Marokas karalisti ir ārkārtīgi nozīmīgas. Šī valsts joprojām saglabā stabilitāti. Mums ir tāda visai neparasta situācija Ziemeļāfrikā. Ja mēs vienkārši tā noraidīsim šo nolīgumu, kā to piedāvā referents, es domāju, tā nebūs tāda laba un līdzsvarota pieeja. Uh, Es nedomāju, ka mums vajadzētu atbalstīt šo te pilnīgas noraidīšanas ideju. Mums ir jāveic noteikti grozījumi un izmaiņas, un nevajadzētu tagad uh, pēkšņi apgriezt visus tirdzniecības sakars ar valsti, kur, ar kuru tie ir noritējuši visai veiksmīgi jau desmitiem gadu. Un kā Bavēkungs teica, nu jā, diemžēl mazie. Uh, Eh, ražotāji būs lielākie zaudētāji, ja mēs noraidīsim eh, šo nolīgumu. Protams, tas skars visus. Protams, ka eksportētāji, eh, pārstrādātāji, tie būs vislielākie zaudētāji. Un vispār tas ietekmēs nodarbinātības e, te, situāciju Marakā un novedīs pie e, vēl plašākiem migrācijas viļņiem uz Eiropu. Tā kā mums tas viss ir par to jādomā. E, mums, protams, ir jāaizstāv mūsu pašu lauksaimnieki Eiropā, taču Ir jādomā arī par visiem šiem te drošības standartiem, veterinārijas, fitosanitārijas normām un tā tālāk. Bet tā vienkārši noraidīt šo priekšlikumu, es nedomāju, ka tas ir pareizi. Jā, paldies, Lūīši. Jā, mēs neatrodamies vieglā situācijā. Tā ir Bēlas kungs, tālāk Gutieres kungs. Daži punkti. kādreiz Es esmu novērojis, kā franču ražotāji uh, sūtīja atpakaļ spāņu lauksaimniekus ražojumus un tā tālāk un tā tālāk. Tā tas viss kādreiz bija, bet tā ir vēsture. Pateicoties Eiropas Savienībai, šādas situācijas vairs nenotiek. Bet es arī saprotu, uh, kāpēc tik norādieši pret šo līgumu izturas uh, Eiropas Savienības vidusjūras reģionu valstis un lauksaimnieki. Uh, Šeit es domāju, ka galvenais ir domāt par to, kā mēs vispār attiecamies pret vidusjūras reģionu šodien. Viņi ir privileģēti partneri un pret viņiem vajadzētu attiekties eh, mūsu dialogā un arī mūsu rīcībai jābūt eh, pozitīvai. Un, eh, protams, ka tāds līgums, kā tas ir šobrīd, tas prasa noteiktus grozījumus, taču mums par šiem tabū jautājumiem ir jārunā, piemēram, par eh, tarifu barjerām, ārpus tarifu barjerām, eh, ražošanas nosacījumiem. Un nevar noliegt to, ka šie te standarti atšķiras Eiropas Savienībā un, teiksim, Rietum Sahāras reģionā. Uh, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī cilvēktiesību jautājumus. Piemēram, tad, kad mēs tiekamies runām ar Kolumbiju, mēs uzdodam šos jautājumus, un šis jautājums uh, atgriežas atkal un atkal uz sarunu galda ar jebkuru partneri, un arī šeit ir par to jādomā un jādomā par strādājošo tiesību aizstāvēšanu īpaši par tiem uh, strādājušiem, kas ir nodarbināti lauksaimniecībā. Varbūt mums ir jāgroza uh, lielā mērā šis nolīgums, taču tas nenozīmē, ka tas būtu nekavējoties jānoraida, jo tādā gadījumā mēs sūtīsim nepareizos signālus mūsu vidus jūras partneriem, un tas uh, būs, mums ir jāizdara tāds labai, labās grības žests jāizrāda mūsu vēlme uzlabot, eh, teiksim, sociālo situāciju, bet, ap cik mums jāskatās, kāda ir sociālā situācija lauksaimniecības produktu ražošanā arī tepat pie mums Eiropas Savienībā. Jo pie tam, kā uh, strādā migrantu strādnieki, piemēram, Flandrijā vai, vai citās Eiropas Savienības dalību valstīs, un nevienmēr arī tur šie sociālie, uh, šīs sociālās normas ir ievērotas. Paldies, Mark! Es gribēju dot Gutieres kungam vārdu, bet, Mark, tiešām tās ir grūtās grūtības, ka mēs nevaram grozīt. Mēs šeit varam tikai noraidīt vai pieņemt šo nolīgumu, piedāvāto nolīgumu tekstu. Kā Luīši teica, tā, Sergio un tālāk Maginas skundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es varu tikai piekrist eh, daudzam no, daudzkam no tā, ko sacīja iepriekšēji runātāji. Esmu sociālistu grupas koordinators, un tad, kad mēs balsosim par šo ziņojumu, mums, eh, mēs esam tiešām ļoti neviennozīmīgā situācijā. Lauksaimniecības komitejā uh, Vai mēs varam vispār piekrist eh, šim nolīguma projektam, vai tas ir labāks vai sliktāks kā tas, kas tika pieņems 2003. gadā? Kas notiks, ja uh, viss parlaments noraidīs šo nolīgumu? Vai tad mēs atgriežamies pie 2003. gada nolīguma, kas toreiz tika parakstīts? Es domāju, ka šis uh, nolīgums tomēr ir labāks par veco. Uh, 2003. gada nolikumā bija paredzētas kvotas, e, garantijas, drošības klauzulas. Un mums ir jāatzīst, ka šis nolīgums e, protams, rāda pilnīgi pamatoši tas bažas lauksaimniecības sektoram. Tas katrā būtu jau labi, ja tas liberalizētu eh, to mūsu produkcijas daļu, kas dosies pretējā virzienā, prot uz Maroku, un eh, šķiet, ka saskaņā šo līgumu tam tā vajadzētu būt. Eh, ir paredzētas arī noteiktas kvotas. Pieaugums Eiropas produkcijai, kas nonāks Marokas tirgos, ir par 6,6%, to nevajadzētu aizmirst mums, jo joprojām ir uh, attiecīgi punkti, kas kontrolē uh, ievešanas cenas, un tas ir paredzēts līgumā. Un, jā, un padomi ir noteikusi uh, šīs te ievešanas uh, cenas uh, daudzām valstīm, starp citu, ieskaitot manu valsts Spāniju. Politiskajās debatēs mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem mm, attiecībā uz šo uh, nolīgumu. Eh, daudzi iebilst, ka eh, Marokas puse ir pārkāpusi vecā eh, vai iepriekšējā nolīguma punktus, bet mūsu uzdevums, protams, ir pārbaudīt un kontrolēt to, vai dažādi nolīgumi tiek atbilstīgi ievēroti. Un to arī ir jāpatur prātā, tad, kad mēs par tam līdzīgiem svarīgiem nolīgumiem balsojam. Magīnes skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es paļaujos uz uh, savu kolēģu zināšanām uh, no dienvidiem par detaļām, kas attiec uz šo ziņo, uh, uz šo nolīgumu. Bet pagājušajā nedēļā mums bija ļoti labas debates plenāra sēdē. Un proti, vai lauksaimniecības sadaļās uh, nav par maz uzmanības pievērsts tām eh, sekām, kādas rada tirzniecības nolīguma kopumā uz lauksaimniecības nozari. Un uh, galvenais uh, par kontroli standartu ievērošanu, uh, ražojot lauksaimniecības politiku. Un ne, vai pārāk maz uzmanības netiek pievērsts, piemēram, dzīvnieku labturībai un citiem tā saucamiem netirzniecības jautājumiem. Un man kolēģi tiešām satraukšos par šo nolīgumu, un es tam varētu piekrīst. Diemžēl mēs varam teikt tikai jā vai nē, un tāpēc mums nav iespēja neko grozīt, un tā nav vienkārši situācija. Atgriežos pie tā, kāda bija situācija ar Brazīlijas lielopgaisa importu. Mēs importējām lielopu gaļu, un tur nebija nekāda līguma, un daudz laika pagāja, kamēr mēs pārliecinājām komisiju par to, ka ar šiem lielopgaļas importiem ir milzīgas problēmas. Un faktiski šeit mums nevajadzētu pašiem izsist sev pamats zem kājām. Mums uh, jāpanāk, lai komisija pilnībā saprastu mūsu bažas, un es neesmu pārliecināta, ka viņi tas saprot. Uh, Tādēļ es ceru, ka komisija detalizēti iepazīsies ar pagājušā nedēļā pieņemtā ziņojuma detaļām un ņems vērā to, par ko uztrauc lauksaimniecības sektors. Un tas nav tikai lauksaimnieku interesēs, tas arī ir strādājošo interesēs, tas ir pircēja interesēs, patērēta interesēs, arī sociālās intereses ir jāņem vērā. Un man liekas, tirniecība par katru cenu, tas manī nevieš pārliecību. Paldies! Jā, paldies. Es pilnīgi piekrītu. Mēs nobalsojam par papastānkus uh, ziņojumu. Un plenāra sēdē par to balsojāt jūs paši, kolēģi, un uh, šeit bija runa uh, par šo te savstarpējības principu ievērošanu. Un es ļoti labi saprotu, kādas ir problēmas Mēs šeit nerunājam par visu Merkuzūru, mēs runājam tieši par Maroku, bet situācija nav vienkārši ņemot vērā kopējo situāciju visā šajā reģionā. Un tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai vēl e, tālāk to nepasliktinātu. Tāpat liekā, tāpat laikā mēs nevaram teikt, ka kas attiecas uz e, divpusējiem nolīgumiem, mēs nevaram apgalvot, ka e, vienmēr lauksaimniecības uh, sektors ir tas, kas cieš, tad, kad tiek slēgti šādi uh, nolīgumi. Un mēs gaidām komisijas at, komisāra uh, tātad atbildes. Bet pirms es vēršos atkal pie uh, referenta, es lūgtu komisijas pārstāvi Klārka kungu. Thank you very much, Chairman. Um, Paldies priekšādātāji, liela interesi uzklausīju deputātu sacīto un gribētu arī atbildēt viņiem. Un mēģināšu arī izlabot um, kļūdas, ko dzirdēju deputātu komentāros. Daži no kolēģiem runāja par politisko kontekstu, kurā mēs šobrīd atrodamies un kas ietekmē to, ko mēs darām, ņemot vērā arī krīzi. Un Maroka. Maroka šobrīd ir drīzāk tāds stabilitātes paraugs reģionā. Turklāt tiek īstenotas reformas, uh, gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā. Un ņemot vērā šo kontekstu, es domāju, ka mums ļoti rūpīgi jādomā, kādu signālu mēs gribam raidīt Maroko ar šo nolīgumu. Vai tiešām šī komiteja vēlas darīt zinām Maroko, ka tā at, atsakās vai noraida nu, šo nolīgumu. Es domāju, ka tas nenāktu par labu arī šai komitejai, ņemot vērā arī politiskos apstākļus. Runot par rietumu Sahāras piekrīt Bovēna kungam, ir, ir vajadzīga skaidra atbilde no komisijas. Šajā jautājumā izvērtējot gan esošo nolīgumu un izvērtējot arī jautājumu, vai jauno nolīgumu attiecināt uz Rietumu Sahāru vai nē. Tam tas prasīs vairākas dienas laika, mums vēl ir jāizvērtē apstākļi, jāizzina, vai riet, uz Rietumu Sahāru attiecās esošais nolīgums praktiski vai nē. Un no tā būs atkarīgs arī galīgais komisijas lēmums. Tagad par vēl vienu svarīgu jautājumu, kas ir radījis pārpratumus par šī nolīguma ekonomisko raksturu. Mēs dzirdējām, ka šis nolīgums esot nesimetrisks par labu Marokai, ja apskata skaitļus, kas ir minēti par šo preču apjoma liberalizāciju. Tad, kad nolīgums būs pilnīgi stājies spēkā, tad Eiropas Savienības daļa būs 55% liberalizēta importa no Tātad tie būs 55 importi no Marokas, kas tiks uh, eh, liberalizēta Eiropā, bet Marokai savukārt būs jāliberalizē 70% no Eiropas Savienības importa. Tas ir jāņem vērā. Tad es dzirdēju vairākas atsauces uz to, kā šis nolīgums ietekmēs Eiropas ražotāju konkurentspēju. spēju un palielinot importu nozīmīgās nozarēs un skatoties, kādi ir šie skaitļi, vērtējot, salīdzinot nozīmīgas nozars, tad aina ir savādāka. Tie ir tādi minimāli, diezgan minimāli skaitļi. Nu, dažādu produktu imports Eiropas Savienībā ir paredzēts to palielināt nedaudz. Un pēdējais bija arī runa par SPS standartiem, proti par drošības un sabiedrības veselības prasībām. Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības līmeni šis nolīgums nekādā ziņā neietekmēs. Šeit nekāda, nekādas uh, atlaides Maroko netiks dotas. Mēs esam veikuši arī dažus pētījumus un raudzījāmies uz to, kādi pēc trīs gadu laikā, cik liels ir pesticīdu nu, atlieku apjoms produktos no Marokas. Un mēs tikai 19 reizes trīs gadu laikā atklājām nelabvēlīgu rādītāju salīdzinot ar 30 gadījumiem, kas attiec uz Spānijas ražojumiem. Tā ka pamatojums, ka Maroka neievēros Eiropas veselības un higienas prasības un patērēt aizsardzības prasības, tam na tas nav pamatots. Un pēdējais priekšādātāja kungs šis nolīgums ir ieturēts ļoti mērenos toņos. Un tomātu imports saskaņā ar šo nolīgumu pieaugs par 52 tūkstošiem tonu, un tas nav liels apjoms, tas ir, varētu teikt, piliens jūrā Mums, manuprāt, ir jāturpina strādāt pie šī nolīguma izstrādes. Deputātiem ir jāiepazīstas rūpīgi ar tekstu, jādomā, ka tas ar liks mainīt viņiem viedokli. Loreco Fontānam došu vārdu, un pēc tam atgriezīsimies pie septītā punkta. Paldies, priekšēdētāji! Jā, mēs sapratām, ka no Spānijas nāk bīstamākas eh, preces nekā no Marokas, bet tagad es gribētu tomēr mazliet eh, ieviest kārtību. Šeit tomēr ir iestājies tāds apjukums. Mūsu komitejai ir jāsniedz atzinums, un mēs nevaram grozīt šo noliegumu tā pašreizējā veidā, diemžēl. To jūs pareizi pateicāt bet eh, es nekādā gadījumā negribu teikt, ka mēs nevēlamies nolīgumu ar Maroku, bet jāatzīst, ka nolīgums ar Maroku vai lauksaimniecībā, tieši lauksaimniecībā, tā ir īpaša lieta. Un es domāju, ka es neesmu vienīgais, kurš uzskata, ka mūsu atzinums varētu būt arī negatīvs. Tas nenozīmē, ka šo nolīgumu uh, Uh, nevarētu uzlabot, bet mēs savus kompetences ietvaros to nevaram izdarīt. Un uh, Inte komiteja arī izstrādās atzinumu un komentēs arī mūsu atzinumu, kā teica Bovēna kungs. Mums ir jābūt iespējai izteikties par šo nolīgumu, un tad mūsu viedokli vērtēs Inte komiteja. Un mana prioritāte, es jau būtu vislabāk, vislabprātāk vēlētos grozīt šo nolīgumu. Paldies, Lorenco! Tagad atgriežamies pie izlaistā darba kārtības punkta septītā grozījumu izdarīšana direktīvā 2000-75 EK attiecībā uz vakcinēšanu pret infekciozo katrālo drūdzi. Referenci Januš Vojcehovskis, un es gribētu sākt ar sekošo. turpmā, nākamajā Strasbūras sesijā ir paredzēts pieņemt šo ziņojumu un apspriest, protams, to arī plenārsēdē. Tātad, un maijā varētu beigt darbu ar šo ziņojumu. Atbilstības tabulas ir izstrādājusi komisija, bet padome tās noraidīja. Es gribētu atgādināt, ka prā, parlamenta viedoklis paredz, ka šīm atbilstības tabulām ir jābūt direktīvā. 25. novembrī pagājušajā gadā mēs izstrādājām savu atzinumu, par to iepazīstinājām arī padomi, un es domāju, ka Mums pie šīs pieejas arī jātors. Lūdzu, Jānoš. Paldies, priekšēdētāji. Jūs minējāt svarīgākās problēmas saistībā ar manu ziņojumu un šo direktīvu. Jautājums ir visai skaidrs. Runa ir par grozījumiem direktīvā, lai varētu izmantot labākas labākas vakcīnas sevišķi Dienvidē Eiropā, kur šī slimība ir visai izplatīta. Ar komisijas esmu vēlreiz apmainījies viedokļiem un noskaidrojis, vai šī pātrinātā procedūra parlamentā ir saistīta ar kaut kādiem zebūdens akmeņiem, ar kaut kādiem lobistiem, bet mani pārliecināja, ka nekā tāda nav Runa tiešām ir par pasākumiem efektīvākai cīņai pret šo slimību un iespējām arī mums darboties ātrāk un raitāk. Ja mums izdotos aprīlī jau rast galīgo risinājumu, tad jaunās vakcīnas jau šajā vasarā varētu sākt lietot. W, ty, w tym roku nie musimy czekać do następnego roku. Tātad mums nebūtu jāgaida vēl viens gads, bet kā pareizi tika norādīts, problēmu rada šīs atbilstības tabulas, un šī problēma ir tāda tālāk ejoša, tā ir plašāka nekā šīs direktīvas aptvērums. Parlaments ir skaidri parādījis savu nostāju eh, dokumentā, ko attē, eh, kas bija adresēts Buzekungam, un ir noteikts, ka šīm tabulām ir jābūt, kurās var izlasīt saskaņā ar kādiem likumiem katrā dalībvalstī attiecīgā direktīva tiek ieviesta. Kopumā padom, parlaments ir pieņēmis to, ka šīm tabulām ir jābūt, ka tās tiek izstrādāts, arī komisija uh, bija tādās pašās domās un būtībā tagad tiek radīts precedents, kā šīs uh, atbilstības tabulas izmantot. Un vēl šodien man bija pēdējā informatīvā sanāksme. Uh, ar komisijas un padomas pārstāvjiem, un vēl gribēju pateikt, ka šīs atbilstības tabulas visai šaubīgi tiek vērtētas vēl tikai padomē. Ir iecerēts vēl veikt pārunas ar dažām dalību valstīm, bet es kā referents atbalstu šīs atbilstības tabulas jo tas ir viens no pasākumiem, kas ļaus palielināt caurskatāmību un kontrolēt to, vai Eiropas likumi atbilstoši tiek īstenot dalībvalstīs, jo, ja Eiropas pilsoņi grib uzraudzīt, kā tiek īstenotas Eiropas normas viņu dzimtenē, un ja ir šādas tabulas, tad ir daudz vieglāk atrast attiecīgo tiesisko normu. Bet padom, kā es jau teicu, neakceptē šīs tabulas, un būtībā visa lieta tiek stiepta tā kā gumija. Līdz ar to iespējams, ka regulas stāšanās spēkā tiks aizskavēta, tā ievilksies ilgāk par maiju, un mēs varam iespējams pazaudēt vienu vakcinēšanas sezonu, vienu gadu. Es saprotu, Eiri, Eiropas parlamenta priekšēdētāji Uh, nostāju, proti šādi jautājumi, šāds jautājums nevar bloķēt atbilstības tabulu dēļ, bet es jums izklāstīju savu nostāju un ceru, ka mums izdosies pārliecināt padomi, lai direktīva drīz varētu stāties spēkā. Paldies! Grazie, Janus Vačevoski. Paldies, tagad lūdzu Elizabete Jēgle. Paldies, priekšādātāji. Tautas partijas vārdā varu teikt, ka gribu pirmkārt teikt paldies referentam. Viņš ir labi pastrādājis, neko šeit grozīt nevajadzētu. Gluži otrādi referentu ir jāatbalsta, bet es gribētu tomēr pateikt kaut ko reaģējot uz komisijas pārstāju teikto. Mums, kā parlamentāriešiem, visur, kur mēs varam, ir jāpanāk, lai mūsu viedoklis tiktu īstenots. Un tas vai tas ir atkarīgs kādā gadījumā no komisijas vai no padomas, tad tomēr nevajadzētu aizmirst, ka atbildība mums visiem ir kopēja, un tas sevišķi attiecās uz tirzniecības nolīgumiem. Un nevajadzētu vienpusīgi pieņemt kaut kādus lēmumus, jo tas vienkārši ir ātrāk. Ir jāuzklausa visas puses, Referents ir ļoti centies ņemt šo principu vērā un runājot par tirzniecību, par pozitīvo efektu uh, finansiālajā jomā vai negatīvo efektu, ko gūs lauksaimnieki, to visu ir nepieciešams pārunāt. Sergio, lūdzu. Presidente, simplemente agradecer tam. Pavisam īsi priekšsēdētājs Gutieres kungs. Es gribēju pateikties vicepriekšsēdētājiem par izdarīto darbu. Viņš ir daudz strādājis, lai panāktu vienošanos un lai izvairītos no problēmām ar šo ziņojumu. Es gribēju pievērsties diviem jautājumiem. Pirmkārt, lai gan šis ir ziņojums, kas mums pamatā problēmas nerāda, nerada, mums nevajadzētu izdarīt kļūdu un eh, neatzīt, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs lielopu ražošanas sektoram, jo šī direktīva ļautu izmantot vakcīnas preventīvi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībā. Et īpaši tajos reģionos, kam ir uh, tuvu robeža ar Āfriku, jo mēs nevēlamies, lai vīruss izplatās. Un tāpēc ir nepieciešams, mums ir jāievier, jāievieš tādas īpašu ierobežojumu zonas un nodrošinot, ka direktīvu ir iespējams izpildīt. Kā jau arī Vaicekovskungs teica, es piekrītu tam, ko viņš teica par atbilstības korelācijas tabulām. Mums lauksaimniecības komitejā ir jānodrošina, ka šī procedūra ir uh, elastīga, ka tā spēja reaģēt, un to būtu iespējams izdarīt, um, nodrošinot pieeja vakcinācijas jautājumam tādā elastīgākā līmenī. Mēs varētu piekrist tad izteiktajam priekšlikumam, bet mums ir jānodrošina, ka nerad, nerodas problēmas ar šīm te tabulām un lai tās nekļūst par traucēkli šīs sezonas vakcinācijas kampaņai. Palsens kundze. Paldies. Lūdzu, uzlieciet visi austiņas. Paldies, ka devāt man vārdu. Es gribēju pateikties referentam par lieliski izdarīto darbu. Mums nevajadzētu aizmirst, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs gan dzīvniekiem, gan arī zemniekiem, ka vakcinācija norisinās šogad, jo šī slimība skar ne tikai Eiropas dienvidu reģionus. Pēc tādām ziemām, kādas mums pēdējos gados ir bijušas, šīs vakcīnas kļūst ārkārtīgi svarīgas, jo mums eh, šīs slimības gadījumi arī ir bijuši Zviedrijā, tāpēc varētu teikt, ka šī slimība var izplatīties visā Eiropas teritorijā. Tā tas nebija pirms desmit gadiem. Tāpēc mums būtu jāizmanto visas pieejamās tehnoloģijas, lai izskaustu šo slimību un nodrošinātu, ka dzīvnieki necieš. Agņūkungs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā aitu audzēšana iesaistīts zemnieks eh, Anglijas austrumos, es gribētu nodrošināt, ka šī slimība nenonāk Lielbritānijā. Un es gribētu domāt par to, cik efektīvas būs šīs vakcīnas, vai mēs kaut kā nezaudēsim laiku, vai kaut kā savādāk, bet mēs ieraudzījām vai redzējām, ka šīs vakcīnas ir ļoti efektīvas. Uh, un tur, kur slimība, pret slimību norisinājās vakcinācija, slimība neizplatījās. Tāpēc es gribēju aicināt Eiropas Savienību nepadarīt vakcīnas izmantošanu grūtu. Es redzu, ka Bovēkungs šeit krata galvu, un es zinu, ka zaļiem nepatīk šāda vakcinēšanas kampaņa, bet, nu, dzīve būtu daudz grūtāka bez šīm vakcīnām. Paldies, Agņūkungs, saka priekšsēdētājs. Pirms došu atkal vārdu Vaisakovskī kungam, došu iespēju izteikties arī komisijas pārstāvim Ladamants kungam. Un tad Vaisakovska kungs pabeigs. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Pirmkārt, gribēju pateikties referentam un visiem, kas izteicās, jo es redzēju, ka pastāv vienprātība jūsu starpā. Uh, nodrošinot atbalstu komisijas priekšlikumam. Es ar, saprotu, ka arī ir izpratne par to, ka teksts jāpieņem ātri, lai vakcināciju varētu sākt pirms vasaras sezonas iestāšanās. Bet joprojām redzu, ka ir problēmas ar korelācijas tabulām, kuras ir jāatrisina. Komisijā mēs iekļāvām pantu par šīm tabulām, tas ir mūsu priekšlikumā ierakstīts, Es ceru, ka ātri būs iespējams panākt vienošanos starp parlamentu un padomi. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad vārds Vojsikovska kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties visiem kolēģiem par komentāriem un par to, ka viņi atbalstīja manu ziņojumu. Es tikai varu jums teikt, ka tas vispārējais mērķis ir pabeigt darbu pēc iespējas ātrāk, lai vakcīnu varētu pēc iespējas ātrāk sākt izmantot. Es mēģināšu darīt visu, lai šie mērķi tiktu izpildīti un lai darbs tiktu pabeigts pēc iespējas ātrāk. Mums jāuztur kontakts ar padomi visā lēmumu pieņemšanas procesa gaitā, un es ceru, ka spēsim pārliecināt padomi par mūsu pozīciju, jo tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams šīs tabulas, jo tas e, padarītu situāciju daudz izprotamāku dalību valstu iedzīvotājiem. Nu tā, tehniskā līmenī vēl ir daudzas citas lietas. Uh, saistībā ar kurām vai pateicoties kurām šos, šīs tabulas varētu grūtāk ieviest, un varbūt tas ir par pamatu padomas iebildēm, bet es ceru, ka to mēs spēsim atrisināt. Mums vissvarīgākā lieta ir pēc iespējas ātrāk sākt vakcinēšanu. Es Uh, ņemšu vērā visus jūsu komentārus un ceru, ka 7. aprīlī spēsim pieņemt šo ziņojumu. Tas stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par lielisko darbu. Tagad pārējām pie pēdējā jautājuma darba kārtībā. Rezistence pret antibiotikām. Tātad izskatīsim rezolūcijas priekšlikumu projektu. Tātad šeit ir runa pret rezistenci pret antibiotikām un uzraudzības sistēmas aspektiem par slimību nodošanu cilvēkiem no dzīvnieku audzēšanas sektora. Pašlaik dzīvnieku audzēšanas sektorā ir vislielākais antibiotiku patēriņš, bet nav vienotas standartizētas uzraudzības sistēmas rezolūcijas priekšlikums un mutiskais grozījums tiek pieņemts pēc dokumenta B7000 šķērsvīta 2011. Un atbilstošim dokumentam ir skaidrs, ka nepieciešama rezolūcija pret rezistenci uz pretmikrobu preparātiem. Mums kā lauksaimniecības komitejai ir jāiesniedz savus atzinumus, es to parakstīšu. Tagad došu vārdu Palsens kundzei, kas ir ēnu referente un kas ir piedalījusies dokumenta sagatavošanā. Palsens kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi! Ja jūs neiebildīsiet, uh, gribēju teikt, ka lietas ir pavirzījušās uz, lie, uz priekšu ļoti ātri. Komitejā mēs vienojamies par rezolūciju, tad mums bija zilā nedēļa, mums bija tikai divas dienas tulkošanai, Tāpēc es, tā pirmā dokumenta versija, kuru jūs pašlaik redzat savā priekšā, varbūt nav tik pilnīga, kā vajadzētu. Bet, nu, zinātniskie fakti nav mainījušies. Sākotnējā sanāksmē ar ēnu referentiem pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs par to runājām. Šī, san, šī tikšanās bija ļoti noderīga, tika izteikti vairāki priekšlikumi, kurus varētu iekļaut arī rezolūcijā. ēnu referenti lūdza īpaši uzsvērt vai pievērst uzmanību antibiotiku lietošanas iespējai, kas varētu nākt par labu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Man liekas, ka vispār nav iedomājams, ka modernajā sabiedrībā varētu neizmantot antibiotikas vai efektīvas antibiotikas gan dzīvnieku, gan cilvēku ārstēšanai. Mēs vēlamies panākt, ka varam turpināt izmantot antibiotikas. Bet man liekas, ka mēs tomēr esam pieļāvuši vienu kļūdu, atteikušies no tās utopiskās idejas, izveidot lauksaimniecības sistēmu bez antibiotikām. Man liekas, ka tas gan tāds dīvains sapnis ir. Jo mums noteikti būtu jāveicina izpēta alternatīvu risinājumu atrašanā, jo iespējams, ka slimības varbūt varētu ārstēt bez antibiotikām. Tas būtu tas labākais risinājums. Tomēr tajā pašā laikā mēs uzsveram, ka ir nepieciešama uh, atbilstoša uzraudzības un kontrolas sistēma. Ja mēs aizlieksim antibiotiku izmantošanu dzīvnieku audzēšanā, man nu, liekas, ka tā būs kļūda. Kļūda būtu arī izmantot antibiotikas tikai slimību ārstēšanā. Uh, Varbūt, ka antibiotikas vajadzētu izmantot arī augšanas veicināšanai. Nu, jāatrod tas pareizais līdzsvars. Nu, kā jau teicu, dažādas grupas ir nākušas klajā ar dažādiem alternatīviem piedāvājumiem, pašlaik viedokļi gan atšķirās, piemēram, zaļiem. Gribētu redzēt, kā runa norisinās varbūt tādas industriālas lauksaimniecības uh, ietvaros. Citas grupas savukārt ir pret šādu pieeju. Un pašlaik mēs mēģinam rast risinājumu, kas būtu pie, pieņemams visām politiskajām grupām. Nu, problēma ir tā, ka ir diezgan grūti izmantot šādu delikātu formulējumu, jo šī ir kopējā rezolūcija, tā nav mana personīgā rezolūcija. jo visai komitejai galu galā šī rezolūcija būtu jāatbalsta. Tā ir mūsu kopējā rezolūcija. Tāpēc es runāju par dažādām audzēšanas metodēm, pavairošanas metodēm šajā ziņojumā. Jo, ja dzīvnieku koncentrācija ir pārāk liela, tas padara slimību izplatību iespējamāku Un jāatceras, ka mēs šeit pārstāvam visu Eiropu. Mēs kā cilvēki varam atvest slimības no savām valstīm un nodot tās citu valstu pārstāvjiem, tās slimības varētu ceļot. Tas pats attiecas arī uz dzīvniekiem. Kā jau teicu, strādāju ar dažādiem viedokļiem, kas nākuši no ēnu, groz, no ēnu referentiem, un es ceru, ka panāksim kompromisu, ko atbalstīs visas grupas un komiteja, bet nu nekāds būtiskas problēmas nesaskatu. Paldies, saka priekšsēdētājs Palsons kundze. Perešs kundze, jā, paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlētos uh, atkārtoties. Un es tiešām ceru, ka mēs šeit atradīsim kopsaucējus šīs komitejas ietvaros un vienosimies par kopēju nostāju, kas atspogļot visas komitejas viedokli. Mums joprojām ir jācenšas pašreizējā rezolūcija mm, sabalansēt. Es pilnīgi piekrītu, ka Rezistence pret antibiotikām ir ārkārtīgi būtiska un iespējams, ka tā tiešām ir jāskata kopā, ir jāplūko kopā gan uh, antibakteriālā rezistence cilvēku mm, ārstēšanā un dzīvnieku ārstēšanā neatraujotās viena no otras. Tā tad ir nepieciešams izdarīt dažus grozījumus, eh, piemēram, 12. punkts, eh, kur ir runa par dzīvnieku pārvadāšanu. Es Eh, tā īsti nesaprotu, kāpēc tas te ir pieminēts, jo mēs šeit nerunājam par tirzniecību. Tā tad mēs runājam par visu eh, ķēdi, tā tad eh, audzēšana, pārstrāde, transportēšana, tirzniecība. Nevienā iepriekš minēt, nevienā no iepriekšiem dokumentiem par šo jomu faktiski atsaucas uz transportēšanu nekur nav. Es domāju, kāpēc mums tas būtu šeit jādara. Tātad mums ir jāņem vērā šie dažādie viedokļi un jāsaskaņo. Jā, paldies. Šaldmozes kundze. Vispirms es vēlētos pateikties Polsenes kundzei jo viņa ir bijusi ārkārtīgi atvērta uh, strādājot pie šīs rezolūcijas projekta. Mēs pagājušajā nedēļā tikāmies ar ēnu referentiem, uh, un viņa praktiski ņēma vērā katru izteikto viedokli. Cenšoties rastam vietu šajā rezolūcijas projektā. Un mums ir uh, jāuzsver šī saikne uh, starp cilvēka veselību un dzīvnieku veselību un antibakteriālo uh, preparātu un rezistents pret antibakteriālajiem uh, uh, produktiem. Uh, es nedomāju, ka vajadzētu uzsvērt nepieciešamību izskaust antibiotiku lietošanu uh, lokopībā. Tas nebūtu prātīgi taču ir svarīgi, kā mēs veicam, uh, teiksim, uh, šo dzīvnieku audzēšanu, pavairošanu un tā tālāk. Un jautājums ir par uh, antibiotisko preparātu daudzumiem, ko mēs lietojam uh, lopkopībā. Tad, kad mēs saņemsim datus no dalībvalstīm, mums šie dati ir jāliek lietā. Tad, kad mēs, piemēram, pieņemam kādus lēmumus kopienas lī, līmenī un pieņemam uh, jaunus noteikumus, jo gal galā mūsu mērķi ir panākt vislabāko iespējamo rezultātu. Dažos gadījumos mēs varam aizliegt noteiktu medikamentu izmantošu, izmantošanu veterinārijā medicīnā. Runājot par dzīvnieku pārvadāšanu, es pilnīgi piekrītu, ka mums vajadzētu uh, atsaukties uz visiem tiem, uz visām iespējām, kas var veicināt baktēriju uh, transportēšanu. Bet uh, šī gadījumā transportu tomēr uh, var pieminēt, jo tas arī ir viens no riska faktoriem. Un es domāju, ka mēs galvā nu, panāksim vienošanos un labu rezultātu. Un tagad Maginas skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Polsēnas kundzei, jo Zinu, ka šis ir jautājums, kur jūs komitejā esat pacēlus jau vairāk kārt, un manuprāt, jūsu uh, komentāri ir ļoti sabalansēti un argumentēti. Mums ir jāsaprot, uh, kas īsti notiek, un tur, kur tas ir iespējams, samazināt antibiotiku lietošanu. Man ir daži punkti, par kuriem man rodas bažas, un proti ceturtais punkts, tās ir beigas. Uh, uzsver to, cik svarīgi ir e, izveidot kopējas sistēmas un tā tālāk. E, es negribētu teikt, ka šobrīd mums ir ļoti sliktas sistēmas. Es saprotu, ko jūs gribat pateikt. Mums ir jāizstās, jāizveido labākas sistēmas, kas ļautu samazināt uh, pretantibiotiku rezistenci. Uh, kolēģi šeit minēja arī transportu jautājums 12. pāns, kur atkal uh, tā redakcija e, varbūt nav īsti piemērota. Vārds tolerable, ja paciešamais līmenis, es nezinu, vai tas ir labākais. Uh, Jo gal galā mums ir ļoti stingri Eiropas Savienības noteikumi par dzīvnieku pārvedāšanas. Tā kā drīzāk vajadzētu rakstīt, ka ir jāapmāca uh, darbinieki, kas veic dzīvnieku pārvedāšanu, eh, pareizi piemērot šos noteikumus, lai neapdraudētu dzīvnieku veselību. Man liekas, kaut kas tādās līnijās būtu prātīgāk. Un tālāk eh, par budžetiem EFSA un PAO, e, tā tad e, pārtiks organizācijai un pārtiks nekautīguma aģentūrai, es domāju, tas arī ir jānoformulē drusku savādāk, bet to mēs ar ēnu referentiem, e, es domāju, par to vienosimies. Jā, paldies, vēlos atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. marts, daudz laika mums nav, Elizabete Jēgle un pēc tam Žozefs Bovē. Paldies, priekšēdētāji, paldies par jūsu atbalstu un arī Palsenes kundzei par viņas aktivitātēm un par viņas sagatavoto dokumentu. Kad es to izlasīju, tad man arī bija skaidrs, ka tieši daļa no transportēšanas sistēmām un dzīvnieku nu, labturības sistēmas ir diskusiju vērtas. Uh, Mēs, protams, saprotam, ja mēs eh, situāciju, ja mēs skatāmies, ka dzīvnieku slimības izplatās, ja dzīvnieki tiek pārvadāti pārāk uh, cieši saspiesti, tad eh, jau, tas jau, protams, ir skaidrs. Jautājums ir, kādu formulēm izvēlēties, kas derētu visiem. Un es gribētu teikt, ka jautājumi ko jūs pieru, pieminējāt, kopēja datu vākšana un kopīga datu apstrāde, pētniecības um, tālāka attīstīšana un antibiotiku efektivitātes saklabāšana, jo antibiotikas ir efektīvs līdzeklis gan cilvēku, gan dzīvnieku slimību apkarošanai, tie ir nozīmīgi principi. Uh, Un mums vajadzētu mazliet varbūt pielīdzināt negludumus rezolūcijā, bet galā es tomēr gribētu, lai rezultāts būtu rezolūcija, kas skaidri paustu mūsu viedokli. Ir bijušas asas diskusijas toreiz, kad mēs diskutējām par antibiotiku klātbūtni uh, pārtikā, un mums vienkārši jāuzmanās, lai mēs uh, ne, neizturētos pret šo tēmu tā pārāk vieglprātīgi. Mums ir jābūt rezolūcijai, kas ir jāņem, ko ir, kas ir jāņem vērā, un es arī iesniegšu savus grozījumus, piedalīšos šajā darbā. Paldies, Jose Bove. Oui, euh, moi aussi je voudrais remercier Madame Paulsen. Paldies. Euh, Arī es gribu teikt Palsenas kundzei paldies arī par viņas darbu Strasbūrā. Viens no maniem darbiniekiem piedalījās attiecīgajā sanāksmē. Man ir komentārs par diviem jautājumiem, kas šeit nav pietiekami skaidri. Uh, svarīgi ir ņemt vērā visu, kas ir saistīts ar to, ka jo lielākā koncentrācijā dzīvnieki tiek turēti, jo vairāk antibiotiku tiek izmantotas. Un tas ir tieši saistīts ar uh, dzīvnieku šo uzturēšanas uh, telpu lielumu. Mums Eiropā ir jābūt skaidrām normām par lauksaimnieku veselību un arī par apstākļiem, kādiem jābūt fermās, jo um, lauksaimnieki uh, nonāk ļoti ciešā kontaktā ar šīm antibiotikām un izveido izstrād, viņiem izveidojas ļoti izteikta antibiot, pret antibiotiku rezistence, jo viņi ieelpo uh, šīm šīs lobarības um, putekļus. Mums ir jāturpina pētīt situāciju Eiropā, jāseko līdz tam, kas notiek. Daudzi lopkopji mēdz slimot, turklāt ar neārstējumām slimībām, jo vienkārši antibiotikas vairs neiedarbojas. Un ir jābūt, kā es jau teicu, lielākai skaidrībai par to, kā no šīs problēmas cieši pašlauksaimnieki. Paldies! Anjo, lūdzu. Paldies! Tie, kas nodarbojas ar lauksaimniecību lielos apjomos, izmanto apdrošināšanas un pakalpojums, un tur ir noteikti noteikumi par pieļaujamo antibiotiku izmantošanas apjomu. Es negribētu, lai politiķi iejauktos šajā jautājumā, jo šeit šī sadarbības ķēde vai tā ir ļoti labi organizēta. Britānijā mums notiek tā saucamā aitkopības nozares stratificēšanās. Mums ir iespējas aitas izolēt, un es gribētu, lai jūs nejaukto sistēmā, kāda mums šobrīd ir. Oh. Paldies! Došu vārdu Van Daika kungam no e Eiropas komisijas un pēc tam vārdu referentei. Gribu teikt paldies mūsu viesiem. Mūs, mūsu vidū ir Bračiljāno pilsētas mērs un vēl citi viesi. Yes. <clears throat> Good afternoon. Yes, I just want to very briefly. Jā, sveicināt. Es pavisam um, īsi mēģināšu izteikties, jo šī tiešām ir problēma, un komisijā mēs tiešām par to domājam, un mēs eh, strādājam pie ilgtermiņa stratēģijas. Eh, daudzi no runātājiem jau minēja, ka eh, šī problēma ar antibakteriālo pret, preparātu rezistenci nav jauna un mums ir jārīkojas konkrēti, un līdz gada beigām mēs nāksim klajā ar paziņojumu par ilgtermiņu stratēģiju, ieskaitot eh, konkrētu rīcību. Eh, un arī šīties rezolūcijas projekts, par ko mēs runājam šodien, par ko jūs runājat šodien, mēs runājam par daudzām svarīgām lietām, piemēram, datu apkopošanu, jo dati ir nepieciešami un tie ir jāapkopo, lai varētu veidot eh, tādu visaptverošu politiku, un arī monitorings ir ārkārtīgi svarīgs kas arī šajā rezolūcijā parādās, un es ar nepacietību gaidīšu galīgo šīs rezolūcijas versiju. Paldies, jā, paldies Vandēka kungam. Došu atpakaļ vārdu Polsonas kundzei. Un tā kā mēs šoreiz būsim pagad, pabeiguši ļoti saulēcīgi, mēs varbūt varētu uh, sākt koordināt, noturēt koordinātoru sanāksmi, un rīt varēsim sākt sanāksmi 9.45. sammanhanget och... Paldies! Sevišķi liels paldies Žozē Bovēkungam, jo tu, Žozē, ļoti labi aprakstīja situāciju, kas jāņem vērā lauksaimnieku komitētu. Pareizi sacīja, ka, ja cilvēki, kas strādā lauksaimniecībā, nu, kas nodarbojas ar lopkopību, ja šie cilvēki paši kļūst rezistenti pret antibiotikām, uh, tad mēs, tad tā tiešām ir ļoti smaga problēma, jo mēs saskaramies ar uh, visādām vielām um, uzņemot pārtiku. Un ja mēs skatāmies uz visu šo ķēdi, tad tirzniecība, transports, dzīvnieku sadedzināšana, sevišķi uh, jaunu dzīvnieku sadedzināšana, tad mums ir jāsaprot, ka situācija ir tāda pati, mēs varētu to pielīdzināt, ja mēs vienā mazā telpā uh, nu, uh, liktu saspiesties desmit vai divdesmit bērniem. Uh, Un tas netiek pieļauts, un mēs nedrīkstam izmantot šādu lielu dzīvnieku koncentrāciju, piemēram, audzējot cūkas, bet nepieļaujot antibiotiku lietošanu. Šeit, protams, mēs saskaramies arī ar politisko lēmumu pieņemšanas līmeni, bet mums ir jāapzinās, uh, šāda veida lopkopības sekas. Lauksaimnieki, lopkopji un viņu ģimenes locekļi bieži vienkārši nemaz nedrīkst ieiet slimnīcās pa galveno ieju, viņiem ir jāizmanto sētas durvis, jo viņi ir kā, nu, tieši uh, viņiem ir izstrādājusies rezistence pret antibiotikām. Un kā pareizi norādīja Elizabete Jēgle, mums ir jābūt skaidrībai. Mums ir jābūt skaidrībai par to, kāda ir pašreizējā situācija, lai cilvēkiem būtu informācija. Un ir jārisina īstās problēmas, kas līdz šim nav noticis Mums ir jādarbojas šajā sektorā, tagad ir jāsāk strādāt, nepietiek ar skaistajiem vārdiem. Paldies, tagad teikšu vārdu paldies uh, eh, Palsenas kundzei. Manuprāt, visas politiskās grupas šeit ir vienisprātis. Gribētu vēl pateikt, ka rītdien komitejas sanāksme sāksies 9.45 un mēs sāksim uzreiz ar balsošanu. Lūdzu, ņemiet līdzi balsošanas kartes. Līdz ar to komiteja sanāksme ir beigusies, tagad būs koordinātora sanāksme un tagad 5 minūtes starpbrīdis. Jā, moļuši, mēs te tādā gumu jau ir rūvēju, bet jā, mutī. Non lo so. Non si sa.